Lūdzu, ieņemiet vietas. Mums ir jāsāk šī visai ilgā pēcpusdienas sēde. Euh, Kuras temats ir ļoti svarīgs? pateikties par jūsu uzmanību. Kā jau es no rīta ziņoju, mūsu komitejas priekšsēdētājs Ikērs, kas ir ceļā, viņam vajadzētu drīzumā vien mums pievienoties, bet lai nezaudētu šīs uzklausīšanās um, ļoti vērtīgo laiku, es domāju, ka mēs varētu sākt sēdi, lai dotu iespēju mūsu runātājiem izteikties. Man ir patiesas prieks atklāt šo publisko uzklausīšanu par KLP teritoriālo ieviešanu. Šis eh, temats eh, ir vienojas ļoti zinoša ekspertu grupa, un pirmkārt eh, esmu viņiem gandarīts, ka viņi ir atbildējuši uz mūsu uzaicinājumu. Pēc pēdējām Eiropas vēlēšanām Eiropas reģionu strādā pie šīs reformas būtiskiem aspektiem un piedāvāja mums organizēt šo uzklausīšanu, lai mēs varētu labāk izprast to, kā dažādie reģioni īsteno ģēro lauksaimniecības politiku. Mūsu komiteja ņēma to vērdā, vērā, un Mišels Dantēns uzņēmās smago uh, un grūto pienākumu organizēt šo eh, uzklausīšanu, un viņam arī būs tas gods un privi privilēģija teikt ievadvārdus. Mūsu darbs tiks organizēts vairākos etapos. Pirmkārt, pēc Mišela Dantēna prezentācijas eh, došu vārdu Antonijam Bukananam no NAT komitejas, no reģionu komitejas, ieskicēt mūsu debašu perspektīvu, piemērojot otro KLP e, pīlāru. Pēc tam došu vārdu Martinam Schēlem no Agrī ģenerāla direkcijas, no komisijas, kurš mums izklāstīs komisijas viedokli par šiem aspektiem. Pēc tam aicināšu uz paaugstinājumu pirmo ekspertu paneli, e, kuri stāstīs par konkrētiem piemēriem, kas ir īstenoti dažādos reģionos. Un pēc tam otrajā kārtā e, nāks ekspertu panelis, kurš runās par to, ko mēs sagaidām no jaunās eh, KLP. Lūk, tas būtu ietvars, ko ieskicēju šai pēcpusdienas sanāksmei Un daudzi no mums jau sev uzdod jautājumus par KLP nākotni, un es domāju, ka tuvāko e, nedēļu un mēnešu laikā mēs varēsim domāt par mūsu KLP perspektīvu. Un tagad es bez lielas kavēšanās došu vārdu Mišelam Dantēnam, lai viņš varētu teikt ievadvārdus mūsu pēcpusdienas diskusijām. Paldies priekšsēdētāji! Sākot savu uzstāšanos, es gribētu atcerēties mūsu iepriekšējo referentu par otro KLP pīlāru, deputātu Kapolas Santos mēs eh, ieguldījām daudz darba, lai skatītu ap astoņiem tūkstošiem grozījumu, ko parlamenta deputāti bija iesnieguši saistībā ar KLP. Atcerēsimies, ka tā ir pirmā reforma, kurā parlaments bija līdz likumdevējs, un tā ir pirmā reforma, kur mēs strādājam 28 valstīm, un pirmā reforma, kurā tā vai citādi vajadzēja ņemt vērā socioloģisko, ter, te, teritoriālo, bioloģisko, klimatā, daudzveidību mūsu plašajā Eiropas telpā. Tāpēc mēs iecerējām otro pilāru tādā veidā, lai tajā ik viens no pārvaldniekiem varētu izvēlēties sev vispiemērotāko, lai mēs varētu aptvērt visai plašu realitāšu spektru un lai varētu risināt problēmu vistuvāk vietējām vajadzībām. Šī reforma stājās spēkā pagājušā gada 1. janvārī Visās dalībvalstīs eh, pašvaldības ir daudz strādājušas, lai sagatavot komisijai priekšlikumus, kur vēl uh, nav visi pilnībā pieņemti. Tomēr šī politika jau darbojas nu jau 21 mēnesi aptuveni. Un Tāpat arī mums ir bijusi iespēja uzklausīt spēlētājus no mūsu teritorijām, skatīt to, kādā veidā viņi ir analizējuši mūsu piedāvāto izvēli, kādā veidā viņi ir uztvēruši e, komisijas noteiktos papildu noteikumus un kā tas viss atbilst e, KLP mērķiem, mūsu teritoriju cerībām un tam, lai mēs varētu pamazām izlīdzināt ekonomiskās situācijas. Priekšsēdētāji, kā jau jūs sacījāt, mūsu deputātu mērķis šodien ir uzklausīt pieredzes un gūt vielu mūsu pārdomām par to, kāds būs nākošais programmēšanas periods. Līdz 17. gada beigām mums ir laiks, lai mēs sagatavotu un paustu idejas, un pēc tam būs vēl divi gadi, lai mēs varētu pie šīm idejām strādāt. Un tagad es došu vārdu paneļa eh, dalībniekiem, bet vispirms eh, reģionu komitejas vicepriekšsēdētājiem. Paldies, Dantēna kungs, Bukanan kungs, vārds jums. Thank you, cheer. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi! Man ir liels prieks, ka varu uh, piedalīties šajā sanāksmē un uh, teikt runu. Kā jūs zinat, reģionu komiteja pārstāv uh, pašvaldības Eiropas Savienībā, reģionus, pilsētas un ciematus. Uh, KLP otrā pīlāra īstenošana vietējām pašvaldībām ir ļoti nozīmīga, jo uh, tās līdzfinansē lauku attīstības programmas. Pašlaik daudz tiek runāts par eh, kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, jo tā mēģina pamatot eh, savu leģitimitāti. Es eh, pašlaik reģionu komitejā esmu ziņotājs par KLP vienkāršošanu. Šo ziņojumu mēs gatavojam pēc komisāra Hogan lūguma. Lauksaimniecības subsīdijas tiek rūpīgi pētītas, jo lielākās un vislabāk ražojošās saimniecības uh, gūst no tām labumu. Tā rezultātā ļu, reģionālās atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Lauku attīstības politikas viens no mērķiem ir vērsties pret šīm atšķirībām, ko rada subsīdijas saskaņā ar KLP pirmo pīlāru. Otrais pīlārs ir ļoti nozīmīgs, tāpēc, ka tas iesaista dalību valstis un vietējās un reģionālās pašvaldības daudz tiešākā veidā. Pašlaik mēs redzam, ka nacionālā un vietējā interpretācija ir ļoti atšķirīga, un tā ir uh, patiešām atkarīga no dalībvalsts. Tā kā pašvaldības tiek arvien vairāk iesaistītas otrā pīlāra subsīdiju finansēšanā, uh, būtu vērts apsvērt, vai šī iesaistīšana ļaus mums sasniegt godīgumu un teritoriālās kohēzijas mērķus, un vai reģioni izmanto palīdzību saskaņā ar lauku attīstības regulu, lai uh, veicinātu savas prioritātes un lai stātos pretī specifiskiem vietējiem un reģionāliem izaicinājumiem. Šeit man ir vairākas domas. Pirmkārtām, kā lauku attīstība ir attīstījusies. Uh, Lauku attīstības politika ir salīdzinoši jauna KP ietveros. Tātad te ir runa par intensīvu sadarbību starp struktūru, struktūrālo lauksaimniecības politiku un attīstības politiku, un tikai saskaņā ar 2000. gada darba kārtību šī politika kļuva pastāvīga. Pirmajā programmēšanas periodā otrajam pīlāram līdz 2007. gadam tika ieteikti 22 pasākumi lauka attīstības politikas ietveros. Atbalsts otrajam pilāram bija ie, ierobežots, un tie bija apmēram 10% no KLP projekta eh, budžeta šajos laiko, šajā laikā. Otrajā periodā no 7. līdz 13. gadam 80% no budžeta tika veltīti lauksaimniecības sektoram, un 20% bija paredzēti integrētiem laukotīstības projektiem. Neskatoties uz to, šajā pētījumā parādījās eh, tāda kā nodalīšana, un mēs redzam, ka tas uh, kļūst arvien jūtamāks arī reģionālā, reģionālā līmenī. Dalībvalstis un reģioni līdz ar to var tikt sadalīti četrās kategorijās, atainojot uh, šo pieju. Pirmkārtām atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, uh, konkurētspēja vai arī um, lauksaimniecības pieeja lauku attīstībai, kas ir tāds kā dominējošais modelis Eiropā. Otrakārt, atbalsts visām lauku aktivitātēm, uh, kā daļa no integrētas lauka attīstības politikas. Treškārt, apsvērumi eh, sabiedriskā labuma precēm un uh, eksternalitātēm, kas izriet no centralizētas pieejas, uh, kur lauksaimniecība tiek skatīta balstoties uh, no, uz, uz vidas perspektīvu. Un beidzamais, ceturtais, tātad mēs meklējam taisnīgumu, tātad te mēs mēģinām uh, kompensēt uh, trūkumus eh, tādās teritorijās, kurām ir ļoti liels grūtības. Šī integrētā pieeja eh, ir visvairāk jūtama Austrum Eiropas valstīs, un te var piesaistīt arī uzņēmēdarbības struktūras, kas eh, parādās arī Dienvidē Eiropas valstīs. Sabiedriskā labuma pieeja uh, Uh, galvenokārt parādās Ziemeļvalstīs un arī Lielbritānijā. Tātad te ir runa par brīvā tirgus pieju KLP ietveros. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Vācijā vai Lielbritānijā, tiek nodrošinātas lielākas manevrēšanas iespējas reģionos. Spānijā un Francijā savukārt šajās uh, programmās uh, tiek uzsvērts nacionālās prioritātes. Pētījumi saskaņā ar otro pīlāru parāda, ka ir maz pierādījumu par to, ka otrais pīlārs varētu kompensēt uh, pirmā pīlāra palīdzības trūkumus. Otrs punkts, uz kuras vēlētos likt uzsvaru, ir 2014. līdz 2020. gada programmas īstenošana. Šeit ir runa par 23% no finansējuma, kas ir paredzēts eh, KLP uh, Uh, periodā no 14. līdz 20. gadam. Dalībvalstīm ir jāt, uh, jāizveido savi lauka attīstības plāni, balstoties uz Eiropas Savienības prioritātēm. Saskaņā ar sākotnējiem datiem, ko iesniedza komisija, 3 ceturdaļas no finansējuma ir jāpiešķir lauksaimniecības sektoram. Tā ir sestā prioritāte, tātad veicināt sociālo iekļaušanu, nabadzības samazināšana, uh, ekonomiskā attīstība lauku reģionos, un eh, tie būs tikai 15% no kopējās summas. Bez tam šī iespēja pārnest finansējumu no otrā pīlāra ir izmantota piecās valstīs - daļai no 3 miljardiem eiro visā šajā programmēšanas periodā. Šie dati, diemžēl, apstiprina bāžas, ko pauda reģionu komiteja savā atzinumā par uh, lauku reģionu ilgspējīgumu. Uh, Mēs redzējām, ka lielākā daļa no budžeta liks uzsveru uz lauksaimniecības nozari. Taču laukatīstības plānu reģionalizācija ir palielinājusies. Ir 118 plāni jaunajā programmēšanas periodā, salīdzinot ar 709, kas parādījās iepriekšējā periodā. Trīs jaunas dalībvalstis ir iz, izmantojušas reģionalizētu pieju, tātad eh, Francija 30 plāni, uh, Portugāla un arī Somija, kur ir divi reģionālajie plāni. Vēl ir pārāk arī spriest, vai uh, otrā pīlāra sistēma ļaus mums uh, izpildīt taisnīgumu un reģionālas kohēzijas mērķus, vai arī mēs varēsim šeit risināt konkrētu teritoriju izaicinājumus. Vairākas dalībvalstis, kas ir izmantojušas reģionalizāciju, uh, tomēr vairākus pasākumus veids nacionālā līmenī. Uh, Mēs redzam arī, ka ir iekavējusies programma apstiprināšana. Tā rezultātā pat 2014. Eh, gada budžets bija jāpārnes uz vēlākiem gadiem. Mēs redzam, ka galvenie iemesli ir koordinācijas trūkums starp ģenerāldirektorātiem. Bieži vien apstiprināšana tiek iekavēta, tāpēc, ka notiek starp dienestu konsultācijas. Iespējams, nākotnē eh, tā vietā, lai šīs programmas skatītu komisijā, uh, Varbūt to visu varētu darīt eh, agrī ģenerāldirektorātā, lai pātrinātu apstiprināšanu. Eh, pēc 2020. Eh, gada kādas tad būtu rekomendācijas? Reģiona uzskata, ka tikai ar integrētu pieeju valsts politikai būs iespējams stāties pretī ekonomiskiem un sociālajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras visa Eiropa un jo īpaši lauku reģioni. Tieši tāpēc ārkārtīgi steidzami ir turpināt eh, koordinēt struktūrālo fondu operacionālos plānus, ir jāveicina lauku attīstības programmēšana un pārvaldība. Ir jāpalielina vispārējais Eiropas atbalsts lauku attīstībai, lai varētu vērsties pret eh, lauksaimniecības ražošanas koncentrēšanos, kas rada ļoti liels atšķirības starp reģioniem un vajadzētu arī apturēt uh, līdzekļu pārnešanu no otrā pīlāra uz pirmo. Vajadzētu veicināt investīcijas uh, citu nozaru attīstīšanai, nevis tikai lauksaimniecības nozares attīstīšanai. Uh, Kaut arī lauksaimniecības nozara veicina lauku attīstību, ar to nepietiek. Ir jāmobilizē arī citi sociāli, sociāli profesionālie sektori, lai nodrošinātu līdzsverotu attīstību lauku sabiedrībā. Jāveicina investīcijas lauku attīstībā, jo īpaši ar 2,5 miljoniem eiro uz vienu programmu līderi bieži vien ļauj vietējiem uh, uzņēmēji, uh, uzņēmējiem uh, attīstīt savu kapitālu 4-5 reizes vairāk. Tāpat arī šādā veidā var risināt svarīgākās problēmas eh, lauku politikā, un mm, šeit salīdzinājums ir tas, kas pašlaik notiek pilsētās. Ir jāizmanto arī vienots revī, revīzijas modelis. Bieži vien uh, notiek eh, dažādas revīzijas, ko veids dažādas iestādes. Mēs redzam, ka nacionālās iestādes agrāk tika uzskatītas par pietiekami spēcīgām. Un līdz ar to varbūt nevajadzētu pēc tam iesaistīt vēl komisiju vai uh, revīzijas palātu. Vajadzētu izmantot vienotu pieju. Tas pats attiecas arī uz inspekcijām. Vajadzētu balstīties uz e, tādu pieeju, kur uh, galvenais uzsvers tiek likts uz rezultātiem. Nevajadzētu likt uzsveru uz uh, sankcijām un sodiem, bet gan uz uzlabojumiem. Un vajadzētu panākt, lai tiek sasniegti kāpē mērķi. Noslēgumā. Uh, Reģionu komiteja darīs visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības politika visiem lauku reģioniem nodrošina nākotni un iespēju izmantot eh, savus līdzekļus. Tāpat arī tā uzstās, lai tiek stiprināts eh, vienotais ietvers, lai tiek veicināta sadarbība ar pašvaldībām un lai pašvaldību vieta Eiropas Savienības ekonomiskajā attīstībā un kohēzijā tiktu pilnībā atzīta un maksimizēta. Paldies par uzmanību! Merci, monsieur Buchanan. Paldies, Buchanan, kungs, par jūsu ļoti precīzo izklāstu. Un tagad es dodu vārdu Schēles kungam no Eiropas komisijas. Now, I... Paldies, priekšādātāji. Pirms sākšu runāt par politiku, gribētu īsi pieminēt izaicinājumus un iespējas, ar ko mēs saskaramies. Šī politika tiek gatavota konkrētam mērķim, un pašā sākumā man ir jāsaka, ka lauka attīstības politikai ir tāds centrāls aspekts. Tātad te ir runa par ekonomiku, kas ir daļa no vispārējās ekonomikas, bet mums vajadzētu galvenokārt domāt par galveniem izaicinājumiem - pārtikas ražošana, biomasas ražošana, ieguldījums tālākā bioekonomikā. Tas ir galvenais izaicinājums Eiropas lauksaimniecībai. Tā ir jāatrod sava vieta un jāizmanto iespējas, ko dod eh, palielinātais pieprasījums šajā jomā. Tā kā tas eh, notiek tādos apstākļos, kur augsne un ūdens jau izjūt eh, lielu spiedienu, ražošanā vajadzētu ņemt vērā tādu sīku lietu kā resursu pārvaldība. Ja viss netiks darīts ilgspējīgi, ja netiks pievērst uzmanība ilgspējīgai resursu pārvaldībai, mēs grausim ražošanas pamatus. To vajadzētu ņemt vērā. Tieši tāpat kā e, ražošanas izaicinājums. Ir skaidrs, ka šis uzdevums nav vienkāršs. Jo īpaši, ja mēs saprotam, ka viss notiek klimata pārmaiņu kontekstā. Šie jautājumi saistās ar eh, lauksaimniecību kā tādu, tā lai tā varētu saglabo, saglabāt ražošanas apmērus. Taču sabiedrība sagaida vairāk. Vajadzētu sniegt atbildi uz lauksaimniecību tās tradicionālajā lomā un vienlaicīgi vajadzētu saglabāt dzīvotnes, nodrošināt biodaudzveidīgumu un lauku kultūru. Šeit lauksaimniecība arī var dot savu ieguldījumu. Tā ir daļa no lauku attīstības politikas sniegt vajadzīgos stimulus šajā jomā. Tas viss iet arī mazliet tālāk, ir jādomā arī par lauku kultūru, tātad šeit vajadzētu nodrošināt, lai vietējā pārtikas ražošana iegūtu uh, savu profilu un varētu šādā veidā attīstīt arī lauku turismu. Viss tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja lauksaimniecība ir ekonomiski dzīvotspējīga. Šeit nav runa tikai par primāro um, ražu un ražošanu. Te ir tāds plašāks konteksts gan augšējās, gan apakšējās industrijas. Te ir runa par to, ka uh, šai rūpniecībai ir jānotiek tur, kur cilvēki dzīvo. Tieši tāpēc mēs arī veidojam savu politiku. Ja mēs paskatāmies uz lauku attīstības politikas prioritātēm, tad eh, šie izaicinājumi un iespējas ļoti labi attaino noteiktās prioritātes. Prioritātes eh, nosaka budžeta sadali. Katrai prioritātei ir eh, konkrēts, eh, konkrēta daļa no eh, līdzekļiem. Mēs redzam, ka šeit ir paredzēts finansējums lauka attīstības budžeta ietveros. Un tātad saimniecību dzīvotspējīgumam, piemēram, šis budžets ir 20%. Pārtikas ķēde un riska pārvaldība, kas ir mūsu trešā prioritāte, saņem 10%. Ekosistēmas dzīvotņu saglabāšana, dabisku lauksainiecības eh, teritoriju saglabāšana, tas viss kopā ir 43%, resursu efektivitāte un klimata pārmaiņas 9% un sociālā iekļaušana, tā skaitā līderu programma 15%, un beigās 3% eh, tehniskajai palīdzībai. Šeit eh, tiek sniegts atbalsts dalībvalstīm un komisijai īstenot pasākumus, kas ļautu nodrošināt kontrolas eh, sistēmas un ļautu mums eh, saglabāt eh, uzskaiti par to, kas ir izdarīts. Augšā tā tad ir šī horiz pirmā horizontālā prioritāte - zināšana, nodošana un novatoriskums. Šeit vispārējā budžetā nav piešķirta daļa no līdzekļiem, tāpēc, ka novatoriskums ir iekļauts arī vietējās aktivitātēs. Tas parādās arī saimniecību dzīvotspējīguma sadaļā, tāpēc eh, šī prioritāte ir horizontāla. Šīs sešas prioritātes mm, ir pasākumi, kas tiek izmantoti lauku attīstības ietvarā un uh, Eh, tieši tāpēc tām ir arī jāparādās eh, vispārējā programmā. Ja mēs tagad paskatāmies, kā dalībvalstis to dara, tad šeit parādās dažādi pasākumi. Ja mēs paskatāmies uz pasākumiem, saņemtajās programmās, tad eh, kreisajā pusē Viens no lielākajiem pasākumiem, kas ļauj mm, atbalstīt vairākas jomas, jo īpaši saimniecību dzīvotspējīgumu, bet arī pārtikas ķēdes integrāciju un vides aspektus, tad eh, te ir investīcijas eh, fiziskos līdzekļos, jeb aktīvos. Te ir runa par 23% no lauka attīstības budžeta. Pēc tam seko 16,8% eh, lauksaimniecības vidas un klimata pasākumiem, 16,1% maksājumi eh, teritorijām, kas cieš no dabas ierobežojumiem, pēc tam ir saimniecība un uzņēmuma attīstība, pamatpakāpojumi, ciemati, ekoloģiskā saimniekošana, līdera, kur ir 6%. Šie pasākumi ir eh, daļa no katras programmas, un eh, šiem pasākumiem katrā programmā tiek piešķirta konkrēta prioritāte. Uh, Tagad par programmu īstenošanu. Līdz šim, tātad šis slaids ir no uh, eh, 25. augusta, tad uh, tika pieņemta 78 programmas un kopā mums ir 118 programmas. Tas nozīmē, ka 76% no budžeta jau ir pieņemts, tad, tad tas ir ieguldīts pasākumos. Uh, 78 programmas un 76% no budžeta. Šie dati ir no 25. augusta. Mēs esam vēl pieņēmuši četras franču programmas, un šīs nedēļas laikā tiks pieņemtas vēl četras programmas. Tātad līdz šīs nedēļas beigām būs pieņemtas, pieņemt 86% no mūsu programmām. Tātad te ir runa par divām trešdaļām no programmām, un ja runa par budžetu, tad tas ir jau trīs ceturdaļas. Kopā ir 25 dalī, dalībvalstis, kur laukatīstības programmas ir pieņemtas, un 22 dalībvalstīs ir pilnībā pabeigta pieņemšanas procedūra. Šeit tātad mēs gaidām īstenošanu, vai tā jau notiek. Tagad īsi, ko mēs sagaidām rezultātos. Par laimi, ar mūsu indikātoru un kontrolas sistēmu, kas jau darbojas, mums ir iespēja no pašas programmas jau ekstrapolēt, ko tas nozīmē uz vietas, kādi konkrēti rezultāti tiktu sasniegti. Ja mēs tagad atsaucamies uz 2A fokus jomu, kur ir runa par saimniecību restruktūrizāciju un modernizāciju, kas ir daļa no saimniecību dzīvotspējas sadaļas, mēs sagaidām atbalstu uh, eh, 300, apmēram 300 tūkstošu mājasēmniecībām, kas ir apmēram 2,8% no mājasēmniecībām. Un man ir eh, jāatzīst, ka dalībvalstīs tiek piešķirta ļoti liela uzmanība šai jomai. Tātad augšējā līmenī pa kreisi mums ir Beļģija, Luksemburga, Čehija un Francija, kas eh, ļoti daudz iegulda eh, šajās aktivitātēs. Tā ir mm, lauku attīstības īstenošanas īpatnība, proti dalību valstis īsteno programmas balstoties uz savu vajadzību izvērtējumu un liek uzsvaru uz konkrēto programmu jomu. 6a Eh, programmās, kur ir runa par diversifikāciju un mazu uzņēmumu radīšanu un darba vietu radīšanu, kā arī citām ļoti svarīgām jomām, mēs sagaidām apmēram 112 tūkstošus jaunu darba vietu, kas nav saistīti ar lauksaimniecību. Un 70 tūkstoši no šīm darba vietām varētu būt saistītas ar saimniecību un darbību daudzveidošanu. Un 42 tūkstoši no darbībām, kas veicina vietējo attīstību lauku reģionos, tad saistīts arī ar līderu programmu. 4A eh, joma eh, aizsardzība un bio daudzveidīgums, tātad te ir runa par lauksaimniecības pasākumiem. Mēs sagaidām, ka 19% no visas eh, lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiks izmantota līgumos, kas atbalsta biodaudzveidīgumu un vai ainavas. 4,4% no meža zemes arī tiks izmantot šādos līgumos. Klimata pasākumi tā ir 5D joma, te ir runa par siltumnīca efekta gāžu samazināšanu un amonjaka izmešu samazināšanu. Sagaidām, ka 7,4% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiks izmantota šādos līgumos, kas ļauj samazināt amoniaka izmešus. Un 2,3% no uh, lopiem tiktu arī attiecināti uz investīcijām, kuru mērķis ir samazināt siltumnīca efekta gāžu izmešus. Iespējams, ka runāju pārāk ātri. Mums ir arī pirmā prioritāte. Uh, kur ir runa par horizontālo prioritāti, tātad zināšanu pārnese un novatoriskums. Šeit sagaidām 4,3% no kopējiem izdevumiem, kas tiks izmantoti eh, pasākumos, kas saistās ar zināšanu pārnesi, konsultāciju pakāpojumiem un sadarbību. Sagaidām, ka tiks atbalstīti 14 tūkstoši sadarbības projektu, un tajos piedalīsies tiks apmācīti 3,7 miljoni dalībnieku. Mēs vēlamies arī simulēt šādus in, inovatoriskus projektus un piesaistīt eh, šeit eh, dalībniekus, šādā veidā veicinot arī ražotspēju, padarot saimniecības ilgspējīgākas. Gandrīz eh, katrā programmā ir paredzēts novatoriskums, un mēs paredzam, ka tiks atbalstītas apmēram 2000 grupas. Tas būtu īsts pārskats par to, kāda ir pašreizējā situācija programmēšanā, kāda ir rezultāti, ko mēs sagaidām no lauka attīstības programmām. Paldies! Merci, merci, monsieur. Paldies, Hēles kungs, par šo izsmeļošo situācijas izklāstu. Un tagad mums ir jāpāriet pie pirmā ekspertu paneļa, un es aicināšu uz paaugstinājumā pirmos ekspertus taiskaitām. Mm, arī Sikierska kungu, kurš ir atgriezies un turpinās vadīt šīs pēcpusdienas uh, E, sanāksmi, vēl jo vairāk viņš ir komitejas priekšsēdētājs, savukārt man ir no šīs sanāksmes jādodas projām. E, tāpēc, e, kamēr Sikerska kungs vēl nav mums pievienojies, saicinu trivīnei Karmenu Ortis no Andalūzijas lauksaimniecības ministrijas. Jūs jau esat klāts. Eh, līdz ar viņu aicinu Žanuveru Golķie, eh, kurš ir Loāras zemienes reģionālās eh, padomes pārstāvis tālāk Nikolā Dub Dobroslāviču. Šeit man uzreiz ir jātulko, jo manā priekšā dokuments angliski. Viņš ir no Dubrovnikas. Eh, Ričardu Lokhidu, atvainojos, es nepareizi uzra, izrunāju kādu no eh, uzvārdiem. Viņš runās par KLP ieteikmi Skotijā un Levenvaisu no Flāmu valdības, no Beļģijas viņš ir. Ja es pareizi esmu e, nolasījis man iesniegto dokumentu. Thank you.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 Pirmkārt, es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un it īpaši lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājiem, kurš tikko mums pievienojās. Vēlos pateikties par sirsnīgo uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Andalūzija ir reģions Eiropā, kas eh, saņem daudz eh, finansējuma, taisa skaitā to ap miljārdu 600 miljoniem no pirmā pilāra un ap 300 miljoniem no otrā pilāra. Šobrīd subsidiaritāte un piemērošana reģionālā līmenī pirmajā pilāram ir praktiski nenozīmīgas. Savukārt, otrā pilāra atbalsts ir ļoti būtisks mūsu teritoriālajām vajadzībām. Tāpēc man ir liels gods eh, prezentēt eh, eh, Andalūzijas lauka attīstības programmu periodam no 14. līdz 20. gadam, kas tika pieņemta komisijā 10. augustā. Šeit ir runa par mūsu vislielāko instrumentu, lai mēs varētu veicināt konkurēt spējīgāku un ilgtspējīgāku lauksaimniecības nozari, E, veicinot inovācijas, e, e, darba vietu veidošanu un paauģu mājiņu kopumā. Saskaitot sākotnējo ražošanu un lauksaimniecisko ražošanu, Andalūzijas agrorūpnieciskais komplekss nodrošina 8% mūsu pievienotās vērtības un 10% nodarbinātības, bet neapšaubāmi liels aicinājums ir eksports, kas veicina šo sektoru pēdējo gadu laikā, un tāpēc nosaukšu dažus skaitus. Pagājušajā gadā Andalūzija eksportēja dzērienus un dzērienus par vairāk nekā astoņiem e, miljardiem eiro. Andalūzijas e, ekosistēmā vislielākais būtiskākais pārstāvis ir Eh, olīvas tādu audzējus, kas eh, sniedz galveno pievienoto vērtību mūsu lauksaimniecības ražošanai. Tālāk ļoti būtiskā eh, Iberijas pussalas lauksaimniecības pazīme ir ganības, kas iekļauj gan un citas platības, eh, kurās tiek audzēta gan kokvilna, gan tropiskie augļi. Tāpat pēdējo gadu laikā ir attīstīsies eh, efektīvāka ražošanas sistēma un irigācijai ir nepieciešams izmantot mazāk ūdeni nekā pirms desmit gadiem, ņemot vērā to lielo daudzveidību, kāda pastāv Andalūzijā un cik uh, ir trausla ekosistēma. Mums ir sešas lielākās nepieciešamības attiecībā uz aizsardzību un apkārtējo vīdi. Uh, No otras puses, eh, konkurētspējas uzlabošana ir vēl viens eh, būtisks elements, tieši tāpat kā dzīves kvalitātes uzlabošana lauku vidū. Un visbeidzot, ir nepieciešams uzlabot sistēmu eh, koordināciju piekļuvi labā. Uh, E, tehnoloģijām un sadarbību visos, visās jomās. Mūsu lauka attīstības plāna stratēģija pilnībā saskana ar Eiropas stratēģiju 2020 un Andalūzijas ekonomisko plānu no 14. līdz 20. gadam, kura galvenais mērķis ir darba vietu veidošana. Neraugoties uz to, ka Spānijā ir lielāks budžets lauku attīstībai nekā iepriekšējā ietvarā, asignācijas Andalūzijai ir samazinājušas par 10% salīdzinājumu ar iepriekšējo periodu, un tāpat ir arī attiecīgi samazinājies valsts finans, līdzfinansējuma līmenis. Mēs esam pielikuši pūliņus, lai izveidotu lauku attīstības plānu, kas ir piemērots e, konkurēt spējīgāka un dzīvot ilgtspējīgāka lauka attīstības uh, plānu sasniegšanai. Mēs rēķināmies ar eh, diviem ar pusi miljārdiem eh, eiro attīstībai un mums ir specifiska tematiskā programma olīva eh, stādu audzēšanai finansējums ir paredzēts ap 300 miljoniem. Tāpat arī ir paredzēta uh, teritoriālās investīcijas Kādiksas eh, provincē viena no uh, provincēm, kas ir visvairāk skarta gan krīzes, gan bezdarba dēļ. Tālāk runājot par uh, atbalstu. It īpaši tiks eh, novērtēta jauniešu un sieviešu klātbūtne. Asociatīvie pasākumi, inovatīvais kompetenci ir atbalsts eh, ganību sistēmām un energoefektivitāte citu starpā. Andalūzijā It īpaši būtisks ir investīcijas produktīvos aktīvos, kas galvenokārt ir paredzēta, lai varētu modernizēt infrastruktūras un e, pamat, e, palīgi nozares. Otrkārt, e, ir būtiskas investīcijas mežsaimniecībā, lai varētu novērst mežuguns grēkus un e, celt mežu vērtību vidēji, klimatam un ekoloģijai ir paredzētas e, investīcijas kopā 520 miljonu, kas ir paredzēti integrētai ražošanai un bioloģiskajai daudzveidībai. Vie vietējā attīstībā ir ar ceturto vietu svarīguma ziņā, un e, tai ir atvēlēta 258 miljoni eiro. Ņemot vērā prioritātes, kas ir noteiktas lauka attīstībai, visvairāk e, budžeti ir paredzēts uh, ekosistēmas eh, restaurēšanai un saglabāšanai kopā 38%, tāpat arī mēs esam šo, jau šogad uzsākuši eh, projektus, kas eh, aptvers vairāk nekā miljonu hektāru. Otrais pasākums ir konkurētspējas uzlabošana, kam ir paredzēts ap 21% budžeta, lai varētu modernizēt praktiski 5900 saimniecību, un lauku ceļiem ir paredzēts ap 101 miljonu eiro. Tāpat ļoti būtisks ir paauģa maiņas e, jautājums, kur ir arī paredzēts 130 uh, e, miljonu budžets uz visu periodu. Tas dos iespēju iekļaut, ka mēs sagaidām vairāk nekā 2500 jauniešus e, lauku vidē. Lai varētu veicināt un nodrošināt līdzsvarotāku pārtiks piegāžu ķēdi, tiks e, investēti ap 200 miljonu eiro agrorūpnieciskajā kompleksā un tieks, e, tiek piesaistīti spēlētāji kvalitātes režīmā, lai varētu nodrošināt lielāku pievienoto vērtību. Piektā prioritāte nozīmē meklēt lielāku resursu efektivitāti. Šeit tiks investēti 112 miljoni, lai nodrošinātu labāku apūdeņošanu, kā arī lai uzlabotu vides vērtību 1,3% no mūsu mežu vides. Runājot par sociālo integrāciju un sociālo attīstību un vietējo attīstību, mēs rēķināmies ar lauka atbalsta grupas palīdzību, veidojot projektus, kas palīdzēs izveidot vairāk nekā 1600 jaunu darba vietu. Un visbeidzot, Zināšana un inovācija transfers, kas ir pirmā prioritāte, norits transversālā veidā viss caur lauku attīstības programmā. Eh, šeit ir paredzēti ap 45 miljoniem eiro, kas tiks sadalīti dažādās jomās, un tas palīdzēs eh, finansēt ap 250 inovatīvām grupām, daudzas eh, izglītošanas vietas taiskaitā lauksaimniekiem. Bez tam ir paredzēta arī tiešo atbalstu vienkāršošanā un vienk ērtāk piekļuvē izēvielu tirgumu. Tas nozīmē, ka ir jāparedz atšķirīgi atbalsta mehānismi Un šajā, šim nolūkam ir būtiski, lai raģioniem varētu būt eh, lēmumu pieņemšanas iespējas e, sektoru ziņā, un spektrs ir visai plašs. Nav nekādu šaubu, ka viens no eh, lauksaimniecības būtiskiem atbalstiem Eiropā ir tās daudzveidība. Tāpēc mums ir jāparedz eh, atbalstā politikas ik vienam reģionam. No manas puses tas ir viss. Paldies! Bardzo dziękuję za to bogate różnorodność. Jā, paldies par šo apjomīgo un ļoti interesanto uzstāšanos. Tas patiešām bija ārkārtīgi interesanti. Gribētu kolēģis un sekojušas runātājs lūgt. Runāt īsāk, jo esam jau iekavējuši 20 minūtes. Un nākamā runātājs ir Gotjēkungs no Francijas. Un viņš runās par lauksaimniecību kā vērtību ķēdi. Paldies! Monsieur, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godējumie deputāti, godējumie komisijas pārstāvji. Vispirms vēlos pateikties par iespēju uzstāties šajā sēžu zālē un izklāstīt uh, Loāras zemēnas reģionālās attīstības programma. Šī programma tikko ir pieņemta Eiropas komisijām. Atgādinu, ka mēs esam Francijas otrais lielākais lauksaimniecības eh, reģions. Lauksaimniecība ir mūsu bagātība, un tā nav politika kā visas pārējās. Lauksaimniecība ir cieši saistāma ar mūsu vēsturi, ar mūsu kultūras mantojumu. Tā eh, ietekmē mūsu pārtikas suverenitāti, mūsu veselību, kā jūs zināsit, mūsu lauksaimnieki šobrīd eh, piedzīvo sarežģītu periodu un ir nepieciešams paredzēt tādas progresa politikas, kas varētu ilgā termiņā nodrošināt to, lai mūsu lauksaimniecība um, saņemtu pienācīgo uzmanību. Ir jau lauksaimniekiem jāparedz viņiem atbilstošā uzņēmēja vieta, lai viņi varētu ražot kvalitatīvus un vidi saudzējošus pārtikas produktus. Un tāpēc es neesmu vienīgais, kas uzskata, ka mūsu KLP teritorializācija ar, ir ar nozīmīgu lomu. Ir jāizmanto gan proksimitātes rīki, gan daudzveidības pasākumi, gan kolektīvie pasākumi mūsu teritorijām Eiropā pilnībā atbilst otrā pilāra izaicinājumiem - teritorijas labi, labiekārtošana, ekonomiskā attīstība, vidas saglabāšana un pārtikas kvalitātes garantēšana. Loāras zemienes reģionā mēs Eh, saskatām eh, bagātīgu Eiropu un nevis tādu, kas ar makroekonomiskiem rīkiem mēģina nivelēt ražošanu un eh, kuras kolaterālie zaudējumi nevienmēr tiek pienācīgi izsvērti. Mums ir jādomā par kapacitātes piešķiršanu visām Eiropas teritorijām at attīstīties ņemot vērā to īpatnības potenciālus, uh, E, to kapacitātes inovēt Eiropā, kura tiek veidota. Nu jau divus gadus Francijas reģioni nodarbojas ar federēm um, pārvaldību un programmēšanu, un mūsu klātbūtne šeit parāda to, ka mēs līdz ar Eiropas institūcijām esam kļuvuši par sarunu partneriem attiecībā uz lauksaimniecības politiku. E, no ārzemienes reģionām mums bija ļoti ilgs etaps saskaņot viedokļus ar e, e, profesijām un ciešā sadarbībā ar mūsu lauksaimniecības kameru. Mēs esam panākuši patiesu konsensu. To es norādu tāpēc, ka šis konsens sākotnēji nebija tik viegli panākāms ņemot vērā visai sarežģītos izaicinājumus. Un Tas palīdz pierādīt mūsu eh, kapacitāti strādāt. Loāras zemienes reģions līdz eh, ar fēderu izmantošanu palīdzēja celt mūsu produktu kvalitāti. Tas attiecas uz eh, mūsu izstrādājumu iesakļošanos reģionā un izceļ mūsu lauksaimniecības modeli. Mēs esam pārliecināti par to, ka nedrīkst lauksaimniecības ražošanu e, kombinēt ar tādu pārstrādi, kas ir atrauta no ražošanas un no patērētājiem. Mēs esam pārliecināti, ka nepārtraukta e, saimniecība palielināšana un citi pasākumi, kas e, paredz nepārtrauktu cenu samazināšanu, ved mūsu strupceļā. Taiskaitā apkārtējās vidas ziņā un notiekošais parāda, ka tā ir realitāte. Turklāt es eh, negribu noliegt mūsu produktu eksportspēju, bet tā ir pilnībā savietojama ar teritoriālu iesakņošanu, un es arī gribu apsveikt eh, klātesošo Bretaņas kolēģi, eh, norādot, ka jāpastiprina saiknes starp produktu un teritoriju, ka ir jāparedz iesakņošanās gan primārajā ražošanas eh, etapā, gan pārstrādē. Mēs vēlamies sniegt uzturā sanitāro un vides kvalitāti, tātad trīskāršu, jo tā, tās ir prasības, ko izvirza sabiedrība. Lauku attiestības eh, plāns ir paredzējis gan kvalitāti, gan konkurētspēju, enerģijas transformācijas un ar uzkrātajiem pasākumiem 340 eh, miljonu eiro ir paredzēti pārtiks un enerģijas eh, transformēšanai. Mūsu konkurētspējas Uh, uzlabošanas plāns ir paredzējis pasākumus, kas palīdzētu veidot uh, zema patēriņa lopkopības telpas, tāpat arī palīdzēs nodrošināt mūsu saimniecībām lielāku autonomiju. Tas nozīmē arī to, ka 185 miljoni tiks palīdzēti šiem mērķiem. E, atbalsts ir paredzēts e, lielāks jaunajiem lauksaimniekiem paudžu. E, nomaiņas jautājums ir ļoti būtisks, lai varētu nodrošināt profesijas turpināšanos 190 miljonu eiro ir paredzēts šiem pasākumiem. Šajā budžetā 61 miljonus ir paredzēts bioloģiskai eh, lauksaimniecībai, un mēs esam iecerējuši padarīt eh, Loārs zemieni par otro Eh, bioloģiskās lauksaimniecības reģionu. Mēs... Les investissements qui concourent à favoriser l'agroécologie. Tie lauksaimnieki, kas saņem atbalstu, tiem ir jāparedz pašdiagnostika un pašdiagnostikas iespējas un piemērotas izglītošanās iespējas Tāpat gribu norādīt, ka inovācijas ir viena no Fēdera galvenajām prioritātēm. Mēs esam paredzējuši uzlabot gan vides, gan ekonomisko sniegumu ar saimniecību, eks, ar visiem šiem pasākumiem. Ik viens lauksaimnieks, neatkarīgi no saimniecības veida, varēs strādāt labāk. Loāra zemiena ir paredzējusi iespējas uzlabot kvalitāti, kas uh, respektē apkārtējo vidi un kas ņem vērā patērētāju vajadzības. Un mēs arī esam pārliecināti par to, ka mūsu lauksaimniecība balstās uz šo kvalitatīvo diferenciāciju, kas ir vienīgais veids, kā saglabāt eh, pievienoto vērtību. Paldies! Bardzo dziękuję. W tej chwili. Paldies. Un tagad vārds Nikolā Dobrovičam. Viņš eh, runās par eh, lauku attīstību neredzības reģionā, par iespējām tur. Tagad jums vārds. Jā, eh, paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Šeit es vēlos eh, prezentēt dažus galvenos eh, punktus, eh, kas pamatojas manā pieredzē lauka apvidu manā reģionā. Dubrovnikas reģions ir reģions, kur centrā ir vēsturiskā Dubrovnikas pilsēta. Lielākā daļa no šī reģiona ir lauku lauku apvidu, tur ir ļoti liela lauksamicīs nozīme šajā reģionā. Lauku apvidus ir eh, sistemātiski jātīsta. Un tas uh, ietver sevī ļoti lielu potenciālu. Šeit ir jāsavieno tradicionālā ražošana un lauksimcības produkti ar turisma nozari. Tas radīs pievienoto vērtību gan lauksaimniecībā, gan arī palīdzēs nodrošināt sasniegt turismu mērķus. Mums ir, mēs esam mēģinām koordinēti ieviest visas pieejamās programmas un veidot uh, šo lauku apvidu veiksmīgi, tad eh, Dubrovnikas lauku apvidu Neretves reģionu. Tātad tagad vēlos pastāstīt par iespējām ieviešos projektus, kad lauku, par lauku attīstības eh, projektu gribētu pieminēt, ka šeit ir seši galvenie komponenti. Mēs uh, esam radījuši tādas vietējās rīcības uh, grupas. Mēs esam uh, radījuši trīs šādas kopienas, kas strādā pie ieviešanas. Mēs eh, vēlamies radīt arī līdzīgas eh, lokālās aktivitātes, kas strādās arī pie zivsarniecības. Turisma stratēģija ir eh, definēta kā atsevišķa joma, kurā ir pieci klāsteri jeb reģioni, kuriem pašām ir savi tematiskie galvenie punkti. Mēs esam izstrādājuši šādus tematiskos turismu maršrutus katram no šiem reģioniem. Mēs esam izstrādājuši re rekomendācijas un esam radījuši jau šādus divas tematiskās eh, maršrutus eh, turistiem, izmantojot eh, Eiropas Savienības fondus. Un arī fondus pārobežu sadarbībai. Mēs esam veidojuši stratēģiju vīna ražošanai un turismam. Mēs varam to visu padarīt vairāk labāk saskatāmu. Tad esam izstrādājuši šādus tematiskos maršrutus, kurā ir iekļaut arī vīna ražotāji, piemēram, vīna muzejs, vīna reģiona centrā kas eh, parāda, kā darbojas ražošana, ir arī vīna festivāls, tur ir vīna izstāde, darba semināri, tajā tiek iekļaut arī vīna restorāni. Mums ir arī projekts, kā radīt un eh, radīt arī šeit jaunas iespējas vīna ražošanas nozarē. Mūsu projekts par tradicionāliem produktiem Šeit tiek atklāti arī tradicionālie produkti, kuriem ir potenciāls tirgu. Tātad šeit līdz tam sastājas starp jau eksistējošiem un uh, potenciāliem produktiem. Un uh, tradicionālie produkti tiek, uh, tiek pētīts uh, to iespējas tirgu. Piemēram, medus, kuram ir ļoti augsta kvalitāte, Un mēs vēlamies eh, šo oriģinālo izcelsmi kā aizsargātu zīmolu. Un mēs vēlamies šeit veidot eh, reģionu tīklu. 80 tūkstoši tonnas ļoti labi. Mandarīni tiek saražoti. Tā ir arī viena no iespējām. Tātad mums ir tāda ļoti vieda specializācijas stratēģija. Mēs vēlamies izstrādāt kompetenci centru, piemēram, man, mandarīna ra, ražotājiem un šeit sasaistīt pircējus, ražotājus, izplatītājus, lai notiktu sadarbība, lai būtu tiektu um, izplatīta arī slimību neskārtas sēklu materiāls tad veido šādi kompetenci centri. Tāpat ir arī ar zivsardzības produktiem, piemēram, austerēm. Arī šeit ir domāts izveidot kompetenci centrs jūras saimniecībām. Tāpat mēs arī vēlamies eh, nodrošināt iespējas mazajiem vidējiem uzņēmumiem un eh, izstrādāt lauku apvidu attīstības programmas. Šeit ir vajadzīga aktīva darbība, ilgspējīga darbība, kas veidot jaunu attīstību un jaunas darba vietas. To visu nevarētu iedomāties bez Eiropas Savienības fondiem. Bez šiem fondiem lauksamniecības eh, ražošana un citas uzņēmē darbības eh, nebūtu konkurētspējīgas. Un tās varbūt nemaz nevarētu darboties. Ir eh, jāatbalsta lauksamītiskā darbība, lauku attīstības darbība gan Eiropas Savienības eh, līmenī, gan arī vietējā līmenī un reģionālā līmenī. Paldies! Mm. Bardzo dziękuję. Lies paldies par jūsu uzstāšanos. Jā, tagad. Um, Nezinu, vai jūs to jau zināt, bet uh, mūsu bijušais kolēģis no iepriekšējā sasaukuma arī vēl ir. Viņa ziņojums bija ļoti labi pazīstams. Tur arī bija runa par eh, lauku attīstības programmām. Jā, ļoti šāk, jūs vairs nesat šajā kompromisā, jo mēs toreiz panācām ļoti daudz kompromisu. Izniegs veicu. Noteikti jūs eh, visi pazīstat mūsu bijušo kolēģi un eh, vēlētos Tiešām vēlos īpaši jūs uzaicināt izlasīt viņa ziņojumu, kur ir runa par KLP. Sirsnīgi sveicu un ārkārtīgi priecājos, ka esat tagad atnācis pie mums. Tagad vārds. Ričardam Lohedam. Viņš ir uh, lauku jautājumu un pārtiks produktu un vides e, kabinetu sekretariāts, tad mēs tagad virzāmies no Eiropas vidus uz ziemeļiem. Tagad jums vārds. Thank you very much. Paldies. Šķiet, jā, nāk no tās pašas valsts kā Džordžs Lajens un arī citi uh, zālē. Lielas paldies komitējai, ka uzaicinājāt mani pateikt pāris vārdu par uh, Skotiju. Mani patiešām priecē tas, ka varu dalīties Skotijas pieredzē īstenojot lauku attīstības programmu un um, pastāstīt arī par KLP. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai vērstos pie visiem uh, no jums. Uh, šajā ļoti ietekmīgajā komitejā, jo es uzskatu, ka vajadzētu maksimizēt šīs politikas uh, ietekmi un arī veicināt lauka attīstības programmas. Bet jo īpaši es gribētu vērsties pie jums laikā, kad uh, mūsu lauksaimnieki saskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem, proti krievu importa aizliegums, pat arī cenu uh, sarukšana un arī daudz citi izaicinājumi. Pāris vārdi par Skotiju. Skotija ir divreiz lielāka par Beļģiju teritorijas ziņā. 98% no mūsu valsts ir lauki, bet eh, tikai 80% no iedzīvotājiem tur dzīvo. Eh, galvenokārt mums ir ganības, lauksaimniecības zeme, un mēs ļoti daudz audzējam lopus. Uh, Mums ir ļoti laba reputācija, mums ir paveicies kā valstī, mums ir ļoti labi lauksaimniecības produkti, gan lielopi, gaļa, prieži, gaļa, lasis, arī viskijas un uh, daudz citi ražojumi. Mums ir arī ļoti skaistas ainavas, tīrs gaiss un uh, tīrs ūdens. mēs līdz ar to varam audzēt arī augsti kvalitatīvas lauksaimniecības produktus. Viens no lielākiem izaicinājumiem laukatīstības programmā uh, ir tas, ka mums vajadzētu galvenokārt palīdzēt uh, primārajiem lauksaimniekiem, tātad pirmajiem ražotājiem, kas bieži vien uh, šajā pārtikas ķēdē uh, cieš visvairāk. Šeit varbūt institūcijas varētu kaut ko darīt. Uh, Protams, šie jautājumi eh, parādās arī avīžu virsrakstos pēdējās nedēļās. Skatoties primārie ražotāji saskaras ar tādiem izaicinājumiem, ka viņi ir attālināti no tirgus, eh, sezonas ir ļoti īsas un eh, laiks ir augsts. Piemēram, šī vasara bija viena no slapjākajām pēdējo simts gadu laikā. Uh, Tāpat arī Anglijā mazumtirdzniecības, mazumtirdzniecības kultūrā dominē lielveikali, un eh, tāpēc eh, netiek sniegts atbalsts lauksaimniekiem. Šī funkcionēšana ir ļoti slikta, un varbūt Eiropas Savienība ar savu politiku varētu vērsties pret šiem izaicinājumiem. Uh, KLP un dalība Eiropas Savienībā ir vitāli svarīgas, lai nodrošinātu labklājību Skotijā nākotnē. Taču Skotijas eh, lauksaimnieku kopienas eh, jūtas uh, tādā sarežģītā situācijā, jo mēs redzam, ka ienākumi sarūk saskaņā ar pirmo, pirmā pīlāra maksājumiem. Līdz 20. gadam Skotijā šī summa vēl vairāk samazināsies. Skotijas zemie maksājumi ļāva Lielbritānijai paturēt 84%, kas eh, savukārt netika nodoti Skotijai. Līdz ar to vidēji mums būs apmēram 128 eiro uz hektāru līdz 19. gadam. Es gribētu jautāt Eiropas institūcijām un arī parlamentam, vai tās nevarētu iejaukties un nodrošināt taisnīgumu. Diemžēl mums ir viszemākais pirmā pīlāra budžets Eiropā, un arī mums ir viszemākais otrā pīlāra budžets Eiropā. Līdz ar to mums ir grūti īstenot laukotīstības programma. Eh, Eiropas vidējie radītāji ir sešreiz lielāki - 12 eiro uz hektāru. Te nav runa tikai par budžeta piešķīrumiem, ar ko mēs eh, cīnāmies pašlaik. Arī daudzās citās valstīs eh, ir grūtības stāties pretī šiem izaicinājumiem, tāpēc, ka uh, kopējā lauksainicības politika ir ļoti sarešķīta. Mēs uh, nevaram um, diskutēt par īstenošanu, nepieminot to, cik sarežģīta ir šī politikā. Es apsveicu uh, šīs komitejas darbu un arī komisāru Hogana vīziju. Mums ir vajadzīga tāda KLP, kas būtu daudz vienkāršāka un vieglāk dot rezultātus. Pašlaik mums ir pieci dažādi revīzijas līmeņi. Varbūt mēs varētu iztikt tikai ar vienu revīzijas līmeni. Uh, Skotijā mēs esam to visu papētījuši un pašlaik tiek veikta arī birokrātijas pārskatīšana. Cerams, ka Eiropas Savienība varētu ņemt vērā uh, izteiktās rekomendācijas. Otrajam pīlāram lauka attīstības programmām arī ir jābūt vienkāršākām. Viss process ir ārkārtīgi birokrātisks un Eh, kaitina visus, kas tajā ir iesaistīti. Ir apmēram 800 jautājumu tiek uzdoti, ir jāsniedz skaidrojumus 300 lapusēm, un neskatoties uz to, sākotnējie priekšlikumi tiek pieņemti neizmainītā formātā. Mums vajadzētu vērsties pret šiem svarīgajiem jautājumiem pašlaik, kad lauksaimnieku kopienas ļoti cieši. Mums vajadzētu koncentrēt resursus īstajā vietā. Eh, nauda ir jāizmanto efektīvi, tāpēc mums vajadzētu prioritizēt. Uh, Skotijā ir galvenās piecas prioritātes. Pirmkārt, mums vajadzētu veicināt lauku ekonomiku. Mums ir vajadzīgi peļņu nesoši uzņēmumi laukos. Pretējā gadījumā no laukiem aizbrauks arvien vairāk cilvēku. Skotijā jau daudz paudzes tā ir liela problēma, jo īpaši salās. Otrām kārta mums jāatbalsta lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumi. Ar savu ierobežoto resursu, ar saviem ierobežotiem resursiem mēs mēģinām palīdzēt jaunpienācējiem un mazām saimniecībām. Uh, un um, lauksaimniekiem uz salām, kas darbojas ļoti nelielos apmēros. 30% no mūsu lauksaimniekiem ir virs 65 gadu vecuma. Uh, mums vajadzētu nodrošināt, lai lauksaimnieki atjaunotos. Tāpat arī mums ir jāparedz lielāks budžets uh, mm, grūtajām teritorijām. 85% no mūsu teritorijām ir šādas sarežģītās teritorijas. Anglijā salīdziniet tie tikai 15%. Protams, mums vajadzētu arī pārskatīt tās teritorijas, kas cieši no dažādiem dabas ierobežojumiem. Mūsu trešā prioritāte ir mētiecīgāk izmantot atbalstu videi. Mums vajadzētu ļaut, lai lauksaimnieki veidotu kopējus projektus jaunās programmas ietveros. Ceturtā prioritāte - klimata pārmaiņas. Mums ir viens miljons hektāru ar zaļo eh, zemi, tātad ar mežiem, un mēs mēģinam panākt eh, vispārējos klimata mērķus šādā veidā. Esam ieviesuši arī lielo efektivitātes sistēmu, kas ļautu vērsties pret eh, siltumnīca efektu gāžu izmešiem. Protams, mēs mēģinām palīdzēt arī lauku kopienām. Mēs mēģinām sniest, sniegt viņiem atbalstu, un šeit līderu programma spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Viens veids, kā mēs šeit strādājam, ir nodrošināt arī uh, piekļuvi internetā. Mm, es uzteicu, ka es, es patiešām ticu, ka šāda digitālā, šādas digitālās iespējas laukos ir 21. gadsimta lieta. Mums ir jānodrošina arī zināšana pārnes, pārnese un novatoriskums. Ir dažādas programmas, kas tiek īstenotas un kas ir guvušas popularitāti. Tad, tad Šīs programmas ir līdzīgas, ja runa par vīziju, bet es domāju, ka mums vajadzētu um, padarīt uh, vietējo sabiedrību laukos daudz spēcīgāku. Tāpat arī uzskatu, ka klimata pārmaiņu mērķi būtu jāpanāk un ir jāvēršas uh, pret uh, iedzīvotāju aizplošanu no laukiem. Mums ir iespējas izmantot pašreizējo kopējo lauksaimniecības politiku. Uh, Gribētu vēlreiz norādīt, ka sarežģīt šo politiku ir īstenot Skotijā, tāpēc, ka tā ir pārāk sarežģīta, un es gribētu, lai jūs un arī dalība valstis atrisinātu šo problēmu. Galu galā kopējās lauksaimniecības politika ir vajadzīga, lai uz mūsu skaldiem būtu pārtika Skotijā un arī citur. Paldies! Liels paldies par uh, jūsu uzstāšanos. Jūs tiešām runājat no sirds. Jā, tas bija ļoti labi, ka jūs mūs pastāstījāt par eh, sarežģītajiem apstākļiem jūsu reģionā. Mēs zinām, ka kopumā Eiropā situācija ir lauksamniecība sarežģīti. Es ceru, ka mēs nākotnē vairāk varēsim ņemt eh, vērā KLP instrumentus, jo lauksamniecība patiešām vajadzīga dažāda atbalsta, dažāda atbalsta mehānismi. Tādēļ te ir īpaši vairāk ar atšķirīgi apstākļi un situācijas. Sirsnieks, paldies! Un uh, tagad vārds būs uh, Patrīsija de Klerkai. Viņa ir uh, lauksamniecības, zivsamniecības un lauku apvidus priekšsēdētāja vietniece kabinetā Flāmu valdībā. Flandrijas Viņi runās par Flandrijas eh, lauku attīstību un par eh, konkurences eh, uzlabošanu, konkurences spējas uzlabošanu. Dlaczego zapomnieli? z Belgii. A, to jest zmiana osoby. Bardzo proszę, przepraszam za zmianę. Atvainojos, būs tomēr cits runātājs. Man nebija aktuāla informācija. Lūdzu, atvainojiet ladies and gentlemen, I'm honored to be here. Paldies, priekšādētāji. Man ir liels prieks, ka varu piedalīties šajā uzklausīšanā par KLP reģionālo īstenošanu. Vairāk nekā jebkad agrāk mēs saskaramies ar lielām problēmām, un tieši tāpēc spēcīga KLP ir vitāli nepieciešama. Tirgus svārstības rada ļoti lielas problēmas lauksaimniekiem, jo īpaši uh, ģimeņu saimniecībām, kas vēl ar vien sastāda vairāk nekā 90% no visām saimniecībām Flandrijā, kas ir Beļģijas ziemeļu reģions. Eh, ražošanas pielāgošana tirgus prasībām pēc iespējas ātrāk ir liels izaicinājums mūsu lauksaimniekiem. Bez tam lauksaimnieki ir tikai viens no mazākajiem spēlētājiem pārtikas ķēdē. Tieši tāpēc KLP vajadzētu likt uzsveru uz Eiropas lauksaimnieku pozīciju stiprināšanu. Spēcīgāka tirgus pozīcija ražotājiem ļaus viņiem saņemt eh, taisnīgu cenu par saviem ražojumiem. Vienlaicīgi viņi samazinās arī riskus. Ņemot vērā visas eh, šīs ekonomiskās īpatnības, mēs redzam, ka lauksainiecības sektors pašlaik eh, attīstās. Uh, Jaunas tehnikas un prakse tiek uh, attīstītas, reaģējot uz uh, sabiedrības vēlmēm. Novatoriskums un zināšana attīstīšana arī ļoti svarīgi jēdzieni. Ir vajadzīga, vajadzīga modernizācija, lai saimniecības varētu turpināt strādāt ilgtspējīgi. Tieši tāpēc pēc intensīvām konsultācijām ar visām iesaistītajām pusēm Flandrijas valdība lika uzsveru uz četrām galvenajām stratēģijām laukotīstības programmā. Pirmām kārtām vajadzēs stimulēt jaunu lauksaimnieku iesaistīšanu, otrām kārtām investīcijas novatoriskumā un mācībās. Treškārt, elastīguma un ilgspējīguma attīstīšana lauksaimniecības nozarē, gan ekazonu, ekonomiskā, gan ekoloģiskā izteiksmē. Un ceturkārt, veicināt eh, lauku teritoriju dzīvot spēju. Uzskatām, ka KLP otrais pīlārs ir spēcīgs un efektīvs rīks, lai sagatavotu mūsu lauksaimniekus nākotnē. Tāpēc mēs nolēmām progresīvi stiprināt otro pīlāru paredzot 10% budžeta pārnesi no pirmā pīlāra. Daži piemēri par vissvarīgākajiem pasākumiem mūsu lauku attīstības programmā. Pirmām kārtām sākam ar ražotāju organizācijām un starpnozaru organizācijām, kas ļauj stimulēt lauksaimniecības nozari Flandrijā, izņemot dārzeņu un augļu nozares, kas E, pašlaik ir ļoti organizētas mūsu reģionā. Ražotāju organizācijas ir perfekts rīks, kā veicināt e, lauksaimnieku sarunu vešanas pozīcijas pārtikas ķēdē. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka turpmākajā KLP pēc 20. gada vajadzētu likt uzsvaru uz šīm ražotāju organizācijām, vajadzētu izstrādāt operacionālas programmas. Tātad te ir runa par programmām, kuru var iekļaut dažādus mehānismus, kas ļautu šīm organizācijām tikt galā ar tirgus nestabilitāti. Mūsu lauku attīstības programmā mēs liekam uzsveri arī uz investīciju atbalstu. Uzskatām, ka ar investīcijām varēs stāties pretī vairākiem izaicinājumiem vienlaicīgi. Modernā sabiedrība, modernā sabiedrība ļoti daudz prasa no mūsu lauksaimniekiem, tātad vīdes aspekti, pārtikas kvalitāte, dzīvnieku labturība un tā tālāk. Tāpēc mēs atbalstām tādas investīcijas, kas ļauj tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Ilgtspējīgums investīcijās un visi pārējie aspekti nosaka, vai investīciju projektu varēs akceptēt vai nē. Agro un vides SIS schēmas arī ir ļoti nozīmīga daļa mūsu lauka attīstības programmā. Mums ir augsta līmeņa prasības, un tāpat arī mums ir jādomā par to, lai tik izmantota ilgspējīga lauksaimniecības praksa, piemēram, mehāniska ravēšana, eh, feromonu tehnikas īstenošana augļu nozarē. Un augstās prasības ir saistītas ar dabas ūdens eh, pārvaldību. Un šeit ir ļoti liela ierobežojuma attiecībā uz eh, teritoriju izmantošanu. Jaunu lauksaimnieku iesaistīšana Flandrijā ir ļoti svarīgs jautājums. Katru gadu lauksaimnieku skaits sarūk par 4%. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi stimulēt tos lauksaimniekus, jaunos lauksaimniekus, kas um, vēlas ir sākt darboties lauksaimniecības jomā. Mēs redzam, ka šiem jaunajiem lauksaimniekiem ir vajadzīgs liels kapitāls, lai viņi varētu sākt uzņēmējdarbību, jo īpaši pirmajos gados. Tātad te ir runa par tāda uzņēmuma uzsākšanu, kas varētu konkurēt globālajā vidē. Tāpēc, salīdzinājumā ar iepriekšējo programmēšanas periodu, mēs samazinājām ienākšanas līmeni tā, lai vairāk jaunu lauksaimnieku varētu uh, gūt atbalstu pirmajos gados. Te ir runa tikai par ne, nedaudziem pasākumiem, kas ir iekļauti mūsu programmā. Es pieminēju pasākumus, kas ir tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Mums ir arī pasākumi, kas ir paredzēti plašākai lauku reģionu attīstībai, bet galvenais uzsvars mūsu lauku attīstības programmā tomēr ir lauksaimniecības nozare. Mēs uzskatām, ka uh, Eh, KLP vajadzētu attīstīties tālāk, lai nodrošinātu lauksaimniekiem izvēli starp dažādiem pasākumiem. Tātad te ir runa ne tikai par pasākumiem, kas veicina viņu konkurētspēju, bet arī tādiem pasākumiem, kas liek uzsvaru uz vides un pārtikas kvalitātes aspektiem. Lauksaimnieki Eiropā saskarās ar ļoti daudzām prasībām, un viņiem ir jābūt spējīgiem saņemt pievienoto vērtību um, pasaules tirgū. KLP vajadzētu stiprināt viņu pozīcijas um, pasaules tirgū. Tieši pa šādu ceļu mums vajadzētu iet. Paldies! Jā, mēs līdz ar to esam pabeiguši pirmo diskusiju kārtu. Viesi norādīja uz lauka attīstības problēmām, pieminēja arī kohēziju, tātad daudz lietas, kas ir cieši saistītas ar otro pīlāru. Gribētu atgādināt, ka pārāk maz līdzekļu ir paredzēta lauku attīstības programmām. Mēs runājām par teritoriālo kohēziju. Tas ir tikpat svarīgi kā ekonomiskā un uh, sabiedrības kohēzija. Un otrais pīlārs KLP ir ar milzīgu nozīmi. Es uzmanīgi uzklausīju jūsu uzstāšanos. Un jūs teiktais eh, stiprina mūsu apņēmību rīkoties, raugoties uz otrā pīlāra jautājumiem. Tagad mēs varam uzsākt jautājumu un atbilžu kārtu. Es vēlētos jūs lūgt, uzdot jautājumus vai izdiek komentārs. Kā pirmais pieteicis Rokē kungs. Ačiū pirmininkė. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par šo iespēju uzdot jautājumus. Šodien mēs runājam par ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem par lauku apvidus attīstību. Un eh, šajā kontekstā mēs runājam arī par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības, no mežsaimniecības darbības kas ir tikpat svarīga. Iepriekšējā gada laikā situācija nav uzlabojusies šajā jomā. Atsevišķās dalību valstīs situācija drīzāk ir kļuvusi kritiska. Pašlaik mēs eh, runājam par eh, godīgu praksi, bet ja mēs, piemēram, raugāmies uz piensainiecības sektoru, dalībvalstīs, piemēram, Baltijas valstīs, Lietuvā, bet tāpat arī Polijā, tad mums ir cita problēma, proti cūku mēris. Mūsu graudkopības sektoram ir uh, problēmas. Tā tad eh, tie cilvēki, kas izmanto vasariniciskās eh, platības eh, un varētu izmantot šos maksājumus, teritoriālos maksājumus, viņi nedzīvo šajos apvidos un šāda ir problēma. Un šodien vairāk nekā 80% lauksaimnieku Eiropā ir vecāki nekā 60 gadu. Un mēs visi zinām, ka jauno lauksaimnieku skaits nav sevišķi liels, kas strādā šajā sektorā. Un apzinoties šo problēmu, mums vajadzētu apņēmīgi rīkoties, ieviest uh, izmaiņas uh, ķēdēs, uh, vajadzētu atbalstīt kooperatīvus, bet tas, tie visi ir ļoti gari procesi. Mums varbūt vajadzētu padomāt par pagaidu pasākumiem. Mums vajadzētu pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu kārtīgu lauku vidas attīstību un lai nodrošinātu tādus ienākumus, lai cilvēki varētu dzīvot no lauksamitiskās darbības. Lies paldies! Simas kungs. Uh, uh, uh, Jā, ļoti esmu pateicīgs kolēģiem. Uh, kas ir ieradušies šeit, mans draugs un kolēģis eh, Loheda kungs, un eh, kas pārstāv arī Skotu lauksamnieku jautājums. Šeit mēs runājam arī par eh, ļoti tehnisku ieviešanu KLP, un to, ko vajadzētu mums darīt šeit parlamentā, mums vajadzētu runāt vairāk par ieviešanu. es vēlētos uzdot jautājumu visiem jums. Kā Ričards jau teica, konverģence par to, ko, piemēram, Skotija nav saņēmusi, bet kas ir piešķirta, piemēram, apvienotā karalistē kopumā, kādā apmērā Eiropas Savienības uh, institūcijas pievēr, pievērš uzmanību attiecībām starp uh, iestāžu eh, sadarbību un arī par auditēšanas līmeņiem. Un um, šeit eh, pirms vairākiem mēnešiem tika prezentēts ieviešanas plāns un pieci auditi, pieci auditu līmeņi tika šeit prezentēti. Tas ir īpaši problemātiski lauksaimniekiem Skotijā. Gribētu jautāt, kā jūs saskatāt eh, šos auditus un grāmatvedīs pārbaudas auditus, kas ir uh, kas pārklājas, un tur tiek sarežģīti ļoti daudz papīri, un es domāju, tam visam jākļūst mazāk birokrātiskam, es šeit domāju arī par negodīgu praksi piekādas ķēdēs, par ko runājām šorīt. Lielākā daļa no risinājumiem tiek piedāvāti iedrošinot ražotāju organizācijas, un domāju, ka ražotāju organizācijas vajadzētu atbalstīt, lai kompensētu tirgu. Es domāju, mēs tur varētu daudz kaut ko iemācīties, un es ļoti priecājos par uh, to, ka jūs uh, pastāstiet arī veiksmes stāsts par to, kā risinās sadarbība. Jā, liels paldies. Agilēras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos apsveikt visus runātājus, kas pārstāvēja savus reģionus, bet ir tīpaši vēlos apsveikt lauksaimniecības um, padomnieci no Andalūzijas Karmenu Ortisu, kura izklāstīja lauku attīstības programmu manam reģionam. Es vēlētos E, uzdot dažus jautājumus un izteikt dažas piezīmes. Es neuzrunāju nevienu konkrētus, bet es labprāt dzirdētu dažādas viedokļus konkrēti lauku apgabaliem vidiem ir e, nopietnā iedzīvotāju sa skaita samazināšanās problēma. Esmu no Andalūzijas un domāju, ka lauku iedzīvotāji ir ka iedzīvotāju skaits ir saglabājies, bet tas nenovērš iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem uz pilsētām un piekrasti. Samazinās tas, ko mēs devējam par lauku iedzīvotāju skaitu. Kāda būtu jūsu pieredze un jūsu prāt, kādi būtu pasākumi, kas um, visveiksmīgākajā veidā no, samazināja šo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tālāk runājot par jauniešiem, es pasvītroju to, ka mēs um, piesaistām jauniešus lauku aktivitātēm, un, manuprāt, lielākas subsīdijas eh, jau ir paredzēta šajā reformā mm, pirmajā pilārā, bet šeit nav runa tikai par subsīdijām vien, bet arī par uh, Eh, lauksaimniecības aktivitātes panākumiem, par labiem darba rez rezultātiem, jo pagaidām šī nozare nav visai pievilcīga jauniešiem. Eh, kādus pasākumus um, Eh, manuprāt, praktiski visi ir paredzējuši šajā otrajā pilārā jauniešiem, un kāds būtu tas specifiskais um, pasākums, kas varētu eh, veicināt vislabākajā veidā jauniešu integrēšanos. Un noslēgumā priekšsēdētāji uzskatu, ka KLP ir ļoti birokrātisks pasākums, es piekrītu. Skotijas kolēģa sacītajam bet ir jāpārliecina Kamerons eh, un visi pārējie Angļi, ka Eiropas Savienībā tomēr ir labāk. Un šķiet, ka eh, reformas pabērna lomā ir palikusi lopkopība. Un eh, Jūs jau to pieminējāt eh, vairāk no jums otrā pilāra sakarā. Domāju, ka to vajag uzsvērt īpaši. Paldies! Lies paldies! Jārkungam vārds. Paldies priekšsēdētāji un lies paldies arī referentiem. Jā, tas bija ļoti iespaidīgi, kas eh, otrā pīlāra ietvaros Eiropā var notikt. Tas bija mērķis, otrais pilārs, lauku apvidus, tas man nozīmē lauksaimnieci uh, daudzveidību. Tur var ņemt vērā reģionālās īpatnības un uh, var iztenot reģionāli pielāgotas programmas. Un nu, tomēr ir četri jautājumi šajā sakarā. Pirmais ir, kāds ir jūsu viedoklis, vai mūsu otro pilāru vajadzētu finansiāli vēl labāk uh, nodrošināt? Vairāk naudu tai dot. Tā visu fonā, protams, ir, ka tad nauda nāktu no pirmā pilāra. Ja jūs teiktu, jā, tas nozīmē, ka jūs, mēs samazinām pirmo pilāru par labu otrajam pilāram. Ko jūs par to domājat? Otrais jautājums par līdzfinansējumu. Otrajā pilārā ne jau viss simtprocentīgi finansē Eiropas Savienība reģioni vai dalība valstis. Arī viņiem ir pienākums uh, veikt līdzfinansējumu. Vai jūs uzskatāt, ka līdzfinansējums ir pieņemams? Vai šeit eh, pasākumu varētu vedot eh, dažādāk, jo ir bijuši debates, tika teikts, kad eh, Eiropas Savienība, mēs varētu noformulēt pasākumus, kur Eiropa sniedz simtprocentīgu finansējumu, savukārt cits, kur 75% varētu būt pasākums, kas varbūt no Eiropas Savienības viedokļa nav tik svarīgi, tur varētu būt 50%, varbūt tā varētu pārdomāt. Trešais jautājums - paplašināt spektru. Vai jums ir arī idejas? ko otrās pilārs ietveros vēl vajadzētu finansēt, ko šodien nedrīkst finansēt. Pastāstīšu piemēru, ilgi diskutējām par piena cenām, par piena saimniecību. Kā piena zemniekus eh, vajagos reģionos varētu atbalstīt? Otrajā pilārā mēs bieži vien to nevaram darīt, jo otrajā pilārā ir vidas programmas. Un, protams, kā lauksaimniekam ir jā, jāsaimnieko plašā teritorijā, bet piensaimnieks parasti nodarbojas intensīvo lauksaimniecību. Un tādēļ otrajā pīlārā manā reģionā vismaz ir ļoti sarežģīti, jo viņiem ir pārāk daudz uh, govis uz hektāra. Kādas jums ir, kā jūs saskatāt iespēju paplašināt spektru? Pēdējais jautājums - birokrātijas samazināšanu. Kāds ir jūsu viedoklis? Varbūt jums ir trīs punkti. Uh, par birokrātijas samazināšanu. Papildus jautājums. Vai mums par birokrātijas samazināšanu vajadzētu mainīt likumus, vai jūs varētu tā ar mīkstākām metodēm jau esošo likumu ietvaros panākt? Uzdošu jautājumu, jo pašlaik komitē mums ir diskusijas ar komisāru. Komisārs arī vēlas birokratizācijas samazināšanu, par to mēs priecājamies. No otras puses, eh, viņš saka, es vēlos samazināt birokrātiju, jo jau esošo likuma ietvaros. Paldies! Tagad Katieri kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies visiem referentiem par to, ka viņi prezentēja jautājumus no savām teritorijām, no savām valstīm. Tātad tie bija pozitīvi centieni. Gribētu īpaši piekrist uh, eh, Dubravņikas uh, eh, reģiona pārstāvim. Tā ir jauna dalībvalsts Horvātija. Gribētu teikt paldies Dobraslāviču kungam. Lauku attīstības programma. Mēs tikai uzsākam to pāris mēnešus, pēc pāris mēnešiem un pasākumi, kas uh, eh, tikai jau prezentēti, netika ieviesti, no šīs lauku atbalsta programmas, tad pateicoties šīm programmām, tie bija iespējami. Gribētu pajautāt eh, Dobroslāviču kungam, ko viņš gaida no lauku attīstības programmas Horvātijai, kas tikko sāktas ieviest. Esam dzirdējuši kritiku par šiem programmām, labprāt uzklausīt no viņa, kāda ir viņa pieredze kas līdz šim ir vēdējusies. Paldies! Desakungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Bija interesanti uzklausīt stāstījumus no reģioniem par to, kā veicas ar uh, lauksmēcības reformu īstenošanu. Skotijas pārstāvis pieminēja birokrātijas problēmu, un tas bija pamatoti. Uh, Tas nebija parlamenta nodoms radīt tik lielu birokrātiju, bet tādā veidā, tāpēc, ka zaļumošana ir pirmajā pīlārā, un tad katrs pasākums vidas jomā ir otrajā pīlārā, un tur jāpārbauda, vai nav dubults finansējums, tagad tas viss ir kļuvis ārkārtīgi birokrātisks. Mans sākotnējais priekšlikums bija toreiz pirms reformas, ka mēs 20% no pirmā pīlāra ņemtu nost un pārvietotu uz otro pīlāru, un visi vidas pasākumi no otrās uh, finansētu otrajā pilārā. Līdz ar to tas viss būtu bijis daudz nebirokrātiskāk, bet eh, toreiz mēs nevarējām dabūt politisko vairākumu. Jau manā politiskajā grupā es nevarēju gūt vairākumu. Es domāju, ka šādā virzienā mēs būtu dabūjuši tādu KLP, kas būtu bijis daudz elastīgāka, jo Eiropa ir pārāk atšķirīga, lai es ar trim zaļumošanas pasākumiem varētu teikt, ka tas der visai Eiropai. Somija pavisam savādāk nekā Sicīlija un uh, otrajā pilārā būtu bijuši dažādi vides pasākumi, kas būtu pielāgoti situācijai atsevišķos reģionos. Mēs to būtu varējuši panākt, ka būtu vairāk vide, un tas viss būtu mazāk sarežģīts. Varbūt, ka mums tas izdosies sasaukuma vidē uh, uh, to visu vēl izlabot. Gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to. Sorry there. Thank you very much. That was Es atvainojos. Eh, jā, bija patiešām interesanti uzklausīt eh, to, kas notiek eh, citās Eiropas daļās un kā jūs palīdzat lauku reģioniem Eiropā. Man bija tas prieks nodzīvot sešas mēnešus Andalūzijā pirms daudziem gadiem. Arī Bavārijā esmu dzīvojis. Un bija tieši tāpēc ļoti interesanti uzklausīt, kas jums ir sakāms. Uh, Eh, šeit eh, parādās tas, un es atklāti sakot, esmu priecīgs par savu eiroskepsi eh, šajā situācijā. Mani pārsteidz tas, ka ir ļoti daudz cilvēku no manas valsts, kas ar mani kontaktējas un sūdzās par lielo birokrātiju. Bet tad, kad viņi ierodas pie manis un eh, sāk apspriesties ar komisijas pārstāvjiem, tad izrādās, ka tieši mūsu valdībai ir tāda attieksme, ka eh, viņi vēlas uzliekt augstāk, kas nemaz netiek no viņiem prasīts. Pēc tam tas viss atkārtojās arī citās valstīs Eiropā. Varbūt eh, dažiem ir izdevīgi vainot eh, visā Eiropu, bet vajadzētu varbūt paskatīties, kurš tad ir īsti pie vainas. Tad, kad mēs atradīsim īsto vainīgo, tad daļai šo problēmu būsim atrisinājuši. Paldies! Tagad gaidām atbildes. Es domāju, ka vajadzētu arī komentēt eh, atbildības sadalīšanu. KLP īstenošanā lielākā daļa atbildības gulstas uz eh, Eiropas Savienību, nevis uz dalību valstīm, jo īpaši pirmajā pīlārā. Reģioni ir tikai eh, izpild daļa, tātad daļēji viņi var īstenot otro pīlāru, bet galvenokārt tas attiecas uz programmēšanu, uz pieteikumiem. Tieši tāpēc eh, reģiona situācija ir jo īpaši sarežģīta. Ne visus jautājumus ir jāuzdod reģioniem, jo citi cilvēki pieņem lēmumus. Man jums būtu arī lūgums. Katram tiks dots divas minūtes, un mums vajadzētu ievērot eh, pamatprincipu. principu. Cilvēkiem no konkrētā reģiona nevajadzētu sniegt atbildes cilvēkiem no tā paša reģiona. Mums vajadzētu apmainīties ar viedokļiem. Ne visiem runātājiem vajag atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Galu galā mums šeit ir jūtama daudzveidība, bija arī ļoti tādas bagātīgas prezentācijas, protams, situācijas reģionos ir ļoti atšķirīgas. iespējams, eh, ka Tas parādīsies arī Dantāna kunga mm, noslēguma vārdos. Pat tiešām bija interesanti jūs uzklausīt, esam uzzinājuši daudz kā jauna. Došu tagad vārdu runātājiem tādā pašā kārtībā, kā viņi izteicās, bet lūdzu tikai divas minūtes katram. E, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Es vēlos pateikties visiem runātājiem, domāju, ka Šīs bija ļoti interesantas diskusijas, un mēs uzklausījām uh, daudz viedokļu, un runājot pāris uh, eh, pamatiem pirmajam un otrajam pilāram, šeit ir nepieciešamas visai dziļas e, debates. Tālāk par, ir nepieciešams vienkāršot administratīvās procedūras un arī grib pateikties deputātei, kas ir ievēlēta no man apgabala un atsaucoties uz viņas sacīto, domāju, ka tas ir ļoti būtisks. Viņa runāja par iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku apvidos. Es domāju, ka šīs debates ir ļoti nozīmīgas visas planētas līmenī un var aidzētu uh, Eh, šīs debatas padziļināt. Tāpat jauniešu piesaistīšana ir ārkārtīgi būtiska visos reģionos, tā skaitā Andalūzijā tā ir prioritāte, un runājot par finansējumiem un nodarbinātību, Andalūzijā mēs varam piedāvāt jauniešiem kvalitatīvu konkurētspējīgu darbu un atalgojumu. Paldies! Um, ik zal eerst ingaan op de vraag over producentenorganisaties. Pirmais bija jautājums par eh, ražotāju organizācijām. Mēs varam konstatēt, ka lauksaimnieki šodien saskarās ar eh, divu veidu problēmām. Dažās nozarēs ražotāji nav pieraduši pie uh, atbilstošas ražošanas, m, mm, piemēram, pieprasījums sarūk, un tad uh, ir sarežģīti lauksamniekiem pielāgoties pie šī mazākā pieprasījuma. Lauksaimnieki arī uh, ražo vairāk kopš tika atceltas piena kvotas. Otra problēma ir tas, ka pārtikas ķēdē lauksaimnieki ir pašā apakšā. Tas nozīmē, ka viņi akceptē cenas, kas viņiem tiek piedāvātas, viņi paši cenas nenosaka. Tas nozīmē, ka viņiem ir vienkārši jāakceptē cenas, kas viņiem tiek piedāvātas par konkrētiem produktiem. Uzskatām, ka ražotāju organizācijas ir izcils rīks, kā vērsties pret šīm problēmām. Ražotāju organizācijas varētu uh, veikt sarunas ar iepirkējiem par apmēriem, un pēc tam arī varētu labāk noteikt uh, ražošanas apmērus un arī cenas. Šajās ražošanas organizācijās um, Iestājoties lauksaimnieki līdz ar to varētu būt daudz spēcīgāki pārtikas ķēdē. Tādā veidā varētu stāties pretī lielveikalu spiedienam. Kopš 2005. Eh, gada, kopš jaunās KLP ieviešanas, tiek runāts par aktīvo lauksaimniekošanu. Pašlaik mēs vēl nevaram izsvērt, vai paredzētie pasākumi patiešām ir pietiekami mērtiecīgi. 2017. gadā mēs noteikti varēsim to izvērtēt, un šie rezultāti būs eh, interesanti. Mēs varam arī konstatēt, ka lauksaimnieku skaits mūsu reģionā samazinās par 4%. Daudziem vecajiem lauksaimniekiem nav pēcteču, un nākotnē diez vai te kaut kas mainīsies. Ko mēs darām? Mēs iesaistām visus iespējamos līdzekļus, gan no pirmā, gan no otrā pīlāra. Mēs mēģinam izmantot šos pasākumus vislielākajā apmērā. Uh, Mēs mēģinam sniegt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem saskaņā ar pirmo pīlāru, un tāpat arī otrajā pīlārā mums ir dažādi pasākumi jaunajiem lauksaimniekiem. Je vais, je vais faire... Izteikšos ļoti īsi. Izskanēja daudz jautājumi Pirmkārt, domāju, ka sasaistes starp pirmo un otro pilāru ir jautājums, kas pilnīgi noteikti ir jāskata diskusijās par jauno uh, lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. Un drīzāk, lai atbalstītu otro pilāru, bet tas arī attiecas uz teritorijas, uz reģionu pārvaldīšanu, taču katrā ziņā ir uh, jāskata tas, kas ir saistāms ar uh, skatījumu Eiropas līmenī, kas attiecas uz tirgus regulējumu, kas attiecās uz subsidiaritātes līmeni, lai redzētu to, kā var veidot zināmu skaitu perspektīvu, kas ir būtiski kā konkrētai teritorijai. Es domāju, ka reģioni tādi ir. Šodien es diskutēju ar Toskānas reģionu pārstāvjiem, kuriem vada pirmā pilāra maksājumus, kuriem ir iespēja e, gūt kopā nu, visas atbalstus, kas tiek piešķirti lauksaimniekiem. Iespējams, ka tas ir vienkāršošanas kritērijs, jo mēs runājām par e, pasākumu eh, sarežģītība. Es runāju par spirmīt par savu reģionu, iespējams, ka tas attiecas arī uz citiem, un mums vajadzētu šodien domāt par uh, decentralizēta veidā pilotēšanu, mums ir jādomā par to, kā mēs varam izveidot šodien patiesu politisku programmu. Mūsu mērķis būtu veidot patiesas eh, savienojumus starp ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem. Eh, eh, Reunjonā, Francijas aizjūras eh, reģionā šāda sistēma pastāv jau 40 gadus, un tā ir paredzēta, lai varētu pārvaldīt un iepriekš paredzēt iespējamās krīzes un arī šodien mēs atgādinām to, ka produktu kvalitāte var būt kā diferencējoša, tas var attiekties arī uz eksportu, un mēs to varam izmantot, lai celtu mūsu konkurētspēju. Par jauniem lauksaimniekiem vēlos norādīt, ka kopumā mēs palielinām atbalstus jaunajiem lauksaimniekiem un vajadzētu nodrošināt profesiju valorizāciju. Tas ir paredzēts programmās un līderprogrammās mūsu teritorijās. Katrā ziņā vienkāršošana un decentralizācija padarītu efektīvākai būt mūsu lauksaimniecības politikai. Paldies! Nākošais runāt. Evo, ja bih eh, prokomentirao. Paldies! Es varētu komentēt lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tas ir būtiski, tai skaitā Horvātijai un mūsu e, reģionam. Iedzīvotāja aizplūšana ir būtisks, e, būtiska problēma Un, manuprāt, vienīgais eh, veids, kā to apturēt un atkal piesaistīt iedzīvotājus laukiem, ir efektīva un dinamiska lauku attīstība. Un mums šajā paneļa diskusijā pienāktos ar šo jautājumu uh, strādāt. Es vēlos pateikties deputātei Petīrai par uzdoto jautājumu un pausto viedokli. Jā, mēs esam jau iepriekš strādājuši pie šāda veida projektiem, mēs esam izmantojuši eh, pirms iestājas eh, finansējumu un šobrīd mēs pateicoties operatīvajām programmām, iecerējuši turpināt un pat pātrināt šos procesus. Un, protams, operatīvās programmas esam sākuši īstenot, ar to um, šeit gan ir zināmas grūtības, tomēr mēs sagaidām, ka šīs grūtības tiks pārvarētas un vēlāk mēs varēsim skaidrāk redzēt, kas mums īsti ir vajadzīgs. Paldies! Turpina priekšsēdētājs, mēs esam praktiski uzklausījuši visus runātājus. Paldies! Trīs īsi komentāri. Tātad attiecības starp pirmo un otro pīlāru. Pirmo pīlāru ir arvien grūtāk uh, īstenot un arī attaisnot to klausītājiem. Uh, tas varētu kļūt pat neilgspējīgi. Mēs šeit piesaistām eh, tūkstošiem eh, civil ierēģu, tiek tērēti ārkārtīgi daudz eh, naudas visā Eiropā. To varētu izmantot daudz labāk. Otrām kārtām, tas netiek darīts mētiecīgi. Mēs redzam, ka mm, lauksaimnieki vairs īstenībā nav īsti lauksaimnieki. Mēs nevaram pieļaut, lai tas turpinātos To neakceptēs sabiedrība. Ja mēs nevaram to atrisināt ar pirmo pīlāru, mēs varētu to darīt um, ar otro pīlāru, un nākotnē mums vajadzētu par to domāt. Izklausās, ka cilvēki mēģina nogalināt pirmo pīlāru, tāpēc, ka to ir grūti īstenot, un tad jau labāk vispār no tā atbrīvoties. Mums vajadzētu diskutēt par šo pirmo pīlāru. Otrām kārtām par uh, peļņas gūšanas iespēju uzlabošanu. Primārie ražotāji ir visvājākā piegādes ķēdes daļa. Tieši tāpēc eh, viņi dzīvo no citu uh, iesaistīto žēlastības. Visas mūsu problēmas ir uh, eh, aviešu viesrakstos, protesti, uh, šīs viedokļu atšķirības nekur nepazudīs, tāpēc, ka lauksaimnieki vienmēr dzīvos no citu žēlastības. Cilvēki ir ieteikuši šādus veidus, kā varētu viņiem palīdzēt. Kā mm, sniegt atbalstu lauku sabiedrībai. Lauka attīstība nav tikai lauksāmniecība, un arī otrādi. Mums vajadzētu nodrošināt uh, digitālo piekļuvi. Ja cilvēki nevarēs uh, izmantot internetu kalnos uh, vai kur citur, ja tas nebūs tikpat iespējami kā pilsētu centros, tad būs grūti šajos attālinātajos reģionos saglabāt jauniešus. Jaunieši vēlēsies doties prom. Uh, Ja būs šī piekļuve internetam, tad mēs varēsim radīt uzņēmumus arī attālinātajās teritorijās. Jā, liels paldies! Mēs vēlamies sirsnīgi pateikties visiem runātājiem. Vēlētos no savas puses var izteikt divus komentārus. Līdzekļi, kas kalpo vidas mērķu sasniegšanai. Vislabāk jau ir uh, piemēros pašvaldības, uh, lai varētu īstenot uh, programmas lauku attīstība ir ļoti būtiska iedzīvotājiem lauku apvidū. Ja labi apstākļi, tad cilvēki drīzāk pieņems lēmumu palikt laukos vai tajos atgriezties. Jo labi apstākļi palielina pievilcību iedzīvotājiem. Tātad mēs esam ļoti iekavējuši laiku. Tādēļ mēģināsim pasteikties. Vēlreiz izsniegt paldies un vienlaikus vēlos izsniegt sveikt runātājus no otrās diskusija kārtas. Šmita kungs. Fortīnas kundze, Rosīkungs, lūdzu jūs nākt priekšā prezidijā. To właśnie uwagi, wnioski kierowane do wspólnej. Runa būs par to, ko sagaidām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 Mēs sāksim diskusijas. Mēs runājam jau par pirmo pīlāru. Varbūt jūs eh, uz to arī atsauksieties jūsu referātos. Tagad došu vārdu pirmajam runātājam Staņislavam Sariskungam. Viņš ir eh, Malopolskas reģiona valdības pārstāvis. Tas ir Polijas vidū un austrumos brīnišķīgs skaists reģions, ko labi pazīstu. Un jūs runāsiet par šī reģiona lomu. Es jūs lūdzu ievērot runas laiku. Lies paldies, dāmas un kungi! Savos ievadvārdos priekšsēdētājs jau teica, ka lauksaimniecības situācija ir atšķirība Eiropas Savienībā. Gribētu teikt vēl vairāk, lauksaimniecības politika ir ārkārtīgi atšķirība dalību valstu iekšienē. Polijā ir tā, ka ir pieci reģioni, kalnu reģioni, un tas, protams, ir svarīgs faktors raugoties uz lauksaimniecības darbības veidu, teritoriālo maksājumu lielumā un tam līdzīgi. Ir reģioni ar daudziem maziem uzņēmumiem, kur ļoti daudz saskaldīti šie lauksimties uzņēmumi. Tur jārūpējas par to, lai līdzekļi, kas ir pieejami, tiktu tērēti tā, lai pēc iespējas vairāk notiktu ekonomiska darbība. Konkrēti spējas eh, atbalsts lauku apvidū, ilgspējīga apsaimniekošana resursiem, klimata jautājumi un eh, līdzsvarota teritorija attīstība lauku apvidos, nodarbinātības paaugstināšana, tas ir KLP, tie KLP galvenie mērķi. Uh, pašvaldībām milzīga nozīme, lai īstenotu šos mērķus. Esam atbildīgi par to, lai notiek ekonomiskā un sabiedrības attīstība. Polija pieder Eiropas Savienībai. Ciemati un mazās pilsētas ir eh, programmu labumu saņēmēji. Tas nodrošina to, lai varētu uh, tikt veiktas investīcijas, kas nevarētu būt bez palīdzības no ārpuses. Kāda izskatās šo reģionu nozīme KLP īstenošanā? Tas, protams, ir saistīts ar to, kādu lomu tā spēlē lauku apvidus programmu iztenošanā. Gribētu šeit pieminēt vairākus aspektus. Tie apstiprina faktu, kā polijas reģioni bauda ierobežot lomu, veidojot lauku apvidus politikas izstrāde, jo trūkst iespējas izstrādāt reģionālās programmas lauku apvidu un tās īstenot. Sastajā punktā, otrajā, sastajā pantā, otrajā punktā 1305 no 2013. gada ir runa par atbalstu lauku attīstībai no lauku attīstības fonda puses. Un šis eh, Malopolskas reģions piedalās 2014. 2020. gada programmu, programmās. Šeit mēs strādājam pamatoties reģionālo programmu piemēra raugāmies, lai tas būtu piemērots mūsu reģionam. Tas viss izriet no atbilstošās regulas. Oficiālais dokumentos ir teikts, ka ir jānodrošina arī padziļināta reģionalizācija. Reģioni, protams, atšķiras. Ir atšķirīgi sociālie un ekonomiskie priekšnoteikumi. Ir jāņem vērā uh, šos priekšnoteikumus atbalsta instrumentos un pasākumos, kas eh, ņem vērā visas reģiona vajadzības. Runa ir par to, kā atbalstīt visu reģionu attīstību. Decentralizācijas priekšlikums lauku apvidu attīstībā tika noraidīts un, diemžēl, reģiona loma šeit ir tikai ierobežota. 2007. gada līdz 2014. 2020. gada posmā atbildīgā ir lauksamniecības ministrija. Tas nozīmē, ka mums ir centralizēta pieeja programma iztenošanā. Otrais punkts. Saistībā ar uh, lauku vides attīstības programmām Mēs arī turpmāk būsim atbildīgi par programmām. Investīcijas eh, pakāpojumos un eh, kapitālā. Tā ir mūsu atbildība. Malapauskas reģions uzskata, ka mums ir jābūt eh, izpildošajam orgānam. Mūsu sadarbības partneri ir pašvaldības. Esam parādījuši, ka saturiski raugoties reģiona pašvaldībām vajadzētu būt īstenošanas iestādēm, cik vien tas ir iespējams. Arī šis priekšlikums tika noraidīts. Trešais aspekts. 2014. un 2020. gada posmā ir mainījies veids, kādā veidā tiek iztenot reģionālie kritēriji kas ir svarīgs elements izvēloties projektus finansējumam. Tiek izvirzīti reģionālie kritēriji un tiek teikts arī, ka noteiktās kategorijās tie tiks pasludināti, bet tagad izvēles kritēriji tika noteikti centrāli. Centrāli kritēriji noteiktiem reģioniem tiek pasludināta lauksnes ministrijas direktīvās. Tas nozīmē, ja kāds reģions vēlas mainīt kādu kritēriju, tad tam visam ir jābūt valsts līmenī. Tas jāmaina likuma tekstā. Tik ļoti centralizēts ir viss. Tas nozīmē, ka reģionālā līmeņa līdzdalība, ņemot vērā reģionālos kritērijus, ir ļoti sarežģīta. Ceturtais aspekts līdzekļu sadale. Vēl viens piemērs reģionu lomas ierobežošanai ir līdzekļu sadale. Lauku attīstības eh, programmas līdzekļiem. Tur ir vienoti horizontāli kriteriji līdzekļu sadalē un nedrīkst arī aizmirst, ka reģioni mūsu valstī ir ārkārtīgi atšķirīgi. Šis reģions atšķirības ir jāņem vērā sadalot finanšu līdzekļus svobodnego podziału oraz. Reģioniem nemaz nav iespējas pašiem pieņemt lēmumu, kā līdzekļi tiks sadalīti starp uh, konkrētām prioritātēm. Brīvība līdzekļu sadalē patiesībā būtu ļoti vērtīga lieta. Tad būtu bijusi iespēja izvērst arī vēl papildus iniciatīvas lauku attīstībā. Polijas reģionu loma, diemžēl, ir ļoti ierobežota. To ierobežo valdība. Mums ir centralizēta lauku attīstības organizācija, un tas nozīmē, ka reģioni tikai dažos punktos ir atbildīgi par īstenošanu. Tas nozīmē, ka nav specifiska reģionāla kritēriju un reģionu loma ir ļoti ierobežota. Tādēļ mums ir vajadzīga padziļināta programmas decentralizācija lauku vidas attīstībā. Tad līdzekļi varētu tikt izmantot efektīvāk. Vienāks varētu ņemt vērā reģionu īpatnības. Sisnieks, paldies! Tas, ko jūs tikko pieminējāt, tās ir lietas, eh, kas tiek lēmtas eh, dalībās līmenī, bet ne jau Eiropas Savienības līmenī. Un ir arī tā, ka reģionu pārstāvju kļūst par ministriem, tad viņi maina savu viedokli. Tātad uh, iestādes un uh, ir atkarīgs no tā, kā uz to raugās. Centralizācijas un decentralizācijas jautājums. Tas, ko jau es teicu, jo mazāka decentralizācija, jo labāk var pārvaldīt naudu. Tagad vārds eh, Konrādam Šmita kungam. Viņš pārstāv Bavārijas lauksamcies ministriju. Runa būs par eh, KLP īstenošanu uzsverot eh, ģimeņu uzņēmumu nozīmi ļoti skaists virsraksts jūsu prezentācijai. Es priecājos, ka dzirdēšu jūsu uzstāšanos. Mums ir deputāts no jūsu reģiona, deputāts Alberts Des. Viņš vienmēr mūs atgādina par Bavāriju. Ļoti labi, ka esat atnācis šodien pie mums. Tagad jums vārds sisnieks paldies priekšsēdētā, cienījamas dāmas un kungi. Sisnieks paldies par iespēju šodien runāt par KLP īstenošanu šeit parlamentā, par to, kā šis jautājums tiek risinās Bavārijā. Ir jāpieņem arī secinājumi, bet eh, pagaidām tie var būt tikai pagaidu secinājumi, jo mēs esam eh, tikai īstenošanas pašā sākumā šai kompleksajai reformai. Fokus mums ir uz ģimeņu uzņēmumiem, tādēļ, ka mēs zinām, ka ģimeņu uzņēmumi ir ļoti atkarīgi no no birokrātiskajām prasībām, un birokrātija un uh, tikšana galā ar birokrātiju, tam ir jābūt centrālajiem punktam arī turpmākajā KLP attīstībā. Ātris pārskats par mūsu Bavārijas brīvvalsti. Mēs kopš Horvātijas uh, līdzdalības Eiropas Savienība esam uh, Eiropas vidū. Ja Bavārija būtu Atsevišķi dalībvalstu daudzos parametros eh, tai būtu tāda vidēja pozīcija, centrāla pozīcija. Vācijas ietvaros mēs ar 3,2 miljoniem hektāru lausamsīs teritorijas un 2,5 miljoniem hektāriem mešamniecības teritorija esam lielākā lausamniecības eh, pavalsts Vācijā. 2015. gadā mums bija 109 tūkstoši pieteikumi uz uh, programma. Tas nozīmē, ka katrās trešais lauksaimniecības uzņēmums Vācijā ir faktiski Bavārijā. Un lauksaimniecību ir īpaši lopkopība un daudzas iespējas eh, saņemt arī papildus ienākumus divas trešdaļas no Bavārijas ienākumiem ir no lopkopības. Mūsu mērķi ir panākt uh, visas teritorijas ilgspējīgu lauksaimniecību ar uh, dzīvnieku labturību, lauksaimniecību, kas uh, būtu pieņemta arī sabiedrībā un kas paliktu arī daudzpusīga, kas mums ir ļoti svarīgi. Īsi, jo mēs raugāmies ne tikai uz otro pīlāru, bet kopā uz otro un pirmo pīlāru. Gribētu pievērst uzmanību par pirmo pilāru un tā īstenošanu Vācijā. Pirmā pilāra īstenošana ir juridiski valsts līmenī, bet uh, federālajām zemēm ir jādod piekrišana, un mums ir paveicies, ka 2016. gadā jautājumā par uh, eh, īstenošanu Vācijā un Bavārija, Bavārijā bija prezidentūra lauksaimniecības uh, ministru konferencē pavalstīm, un toreiz ar toreizējo federālo ministri Aigneris kundzi varējām noteikt pamatlīnijas par to, kā tas būs valsts līmenī. Otrajā pīlārā Vācijā tas ir savādāk, tur ir atbildīgas eh, pavalstis par programmēšanu un satura īstenošanu. Kas ir raksturīgi pirmajam pīlāram Vācijā? Mēs esam vienīgā dalībvalsts, kas līdz šim uh, mums ir pilnīgi atsaistīti tiešie maksājumi. Pārējās darīja valstīs tiek piedāvāts arī vēl saistītās, saistītie maksājumi. Mēs kopš 2017. gada mums ir reģionāli vienoti maksājumi. Otrajā solī Vācijā tagad visi maksājumi pamatojas uz pamatu prēmijām līdz 2019. gadam pilnībā unificēts, vienots. Tātad Vācijā būs uh, pirmajā pilārā absolūti vienotas maksājuma prasības. Mēs kā Bavārija vispirms uh, esam bijuši pār uh, saistītajām lopkopības maksājumi, bet mēs nevarējām dabūt savu viedokli. 4,5% no tiešiem maksājumiem līdzeklī tika pārbēdīti uz otro pīlāru un šie pārvietotie līdzekļi otrajā pīlārā arī nāks par labu lauksaimniecībai. Mums ir, eh, mēs vēlamies tādu saucamā sadalīšanas maksājumu. Mēs esam ļoti pateicīgi parlamentam, ka tas ir kļuvis iespējams, un mēs pamatoties uz Eiropas tiesībām Vācijā to varējām īstenot par zaļumošanu. Tas ir būtiskais punkts otrajā pīlārā. Mums bija svarīgi, lai lauksemniekiem visu sarakstu no tiem iespējām, ko Eiropas Savienības tiesības dod, lai varētu izmantot pēc iespējas lielāku elastību. Lauksemniecības uzņēmums bija arī svarīgi panākt kombināciju no pirmā pilāra zaļumošana un lauksemniecības vidas pasākumiem padarīt iespējām. Tas viss padara ļoti sarežģītu, bet tas bija to vērts. Kādi ir rezultāti? Pieteikumiem. Mums ir 107 tūkstoši pieteikumi uz maksājumiem. Uh, Tas nozīmē, ka Bavārijā papildus 9000 tika iesniegti arī jauno lauksaimniecību maksājumiem. Tas ir 8, vairāk nekā 8% no visiem pieteikumiem un apmēram 12 tūkstoši pieteikumi, tātad 12% no pieteikumiem uh, saskaņā ar mazo lauksaimnieku regulējumu. Tas uh, ir būtisks uh, solis, jo tiek atslūgoti mazie uzņēmumi no birokrātijas, raugoties atbilstību. Viena trešdaļa no pieteikuma iesniedzams arī ir svarīgi. Viņi ir pieprasījuši ekoloģiskās prioritārās pratības. Nozīmē, ka treša, katrs trešais uzņēmums viņiem ir uh, jāpierāda par to, ka viņiem ir ekoloģiskās teritorijas. Nozīmē, ka lieli daudzi maz, vidējie un mazie uzņēmumi varēja tikt izņemti ārā no šī zaļumošanas prasības. Tas ir ļoti labi, jo varēja šiem uzņēmumiem noņemt birokrātisko slogu. Ja mums šeit runājām par ekoloģisko prioritāro teritoriju izvēli, tad mēs konstatējam, ka vairāk nekā 70% no teritorijas ir eh, izmantoti augļaudzēšanai, tad 13% no uh, lauksamniecības teritorijām, kas audzē graudaugus, ir eh, varēja tikt izmantot. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas obautumvielu ražošanas stratēģijai. Tātad mēs vēl varējām paturēt šīs teritorijas eh, lauksamnieciskā ražošanā. Mēs esam drusku nelēmīgi par to, ka 13% no šiem teritorijām ir atstātas atmatā. Tas nozīmē, uh, Tas ir tādēļ, tā, ka šī sistēma ir tik ļoti kompleksa, ka daudzi lauksmā teica, ka mēs šīs teritorijas vairs neizmantosim, mēs labāk gribētu, lai tas viss ir droši un nebūtu nekāds problēmas. Tas pats attiecas uz uh, buferzonām un lauku malām, tas arī ir ļoti neizdevīgi, ka tas vēl viss ir tik ļoti maz izstrādās, tur kaut kas jādara. Kādi ir uh, secinājumi par pirmo pīlāru? Mēs uzskatām, ka saistīto pasākumu apjoms ir pārāk atšķirīgs Eiropā. Mēs domājām, ka nākotnē vajadzēs harmonizāciju un vajadzēs sašaurināt spektru, it īpaši laikā, kad ir ļoti vāja tirgi, kā pašlaik, jo citādi būs uh, tirgus zaudēs. Eh, normas par aktīvo lauksamnieku šodien jau to vairāk, vairāk kārt pieminēja. Šīs prasības tika atvieglotas, bet tomēr tas viss īstenot ir ārkārtīgi sarežģīts, un tas rada nedrošību lauksamniekiem. Mēs uzskatām, ka šeit eh, vajadzētu alternatīvu. Vajadzētu drīzāk to attiecināt nevis uz lauksaimnieku, bet uz teritoriju. Tāda alternatīva pieeju nevis attiecinātu šo aktīvu lauksaimnieku uz personu, bet uz teritoriju. Zaļumošana kopā ar eh, cross compliance, tad otrā, otrā pīlāra pasākumiem. Uh, Ši, š, tas viss ārkārtīgi sarežģīja sistēmu. Tādēļ es gribētu teikt un aicināt komisiju, lai šīs pārējais gads un pirmais iest, īstenošanas gads tiktu ņemts vērā arī kontrolēs. Kādi jautājumi šeit rodas, dāmas kungi? No komisijas puses to vajadzētu ātrāk noskaidrot, jo mums ir ļoti daudz neskaidrību šogad. Ar sausumu, piemēram, kur ir runa par to, vai šādi. Uh, graudu augu nevar izmantot labie, vai to var izmantot arī lauksaimniecībā. Šāds jautājums mēs saņemtu atbildi daudz ārā nekā līdz šim. Mēs ceram, ka tas uzlabosies. Mums ir uh, problēma arī ar lauku malām un bufe, uh, buferzonām. Tur ir sarežģītas prasības, tādēļ mēs lauksaimniekam nevarējām ieteikt uh, īstenot šos pasākumus. Un tādēļ, ka juridiskā drošība, nedrošība ir, ir samērā liela. Jautājums par definīciju. Uh, par uh, zemnieku zaļiem teritorijām, ilgstošiem zaļiem teritorijām. Uh, šeit arī viss nav veiksmīgi atrisināts. Domāju, ka šie jautājumi vajadzētu pielāgošanos. Vēl viens problēma punkts ir jautājums par šīs eh, ilgstošajām teritorijām, tad tur ir runa arī par floru un faunu, tur ir zinām ierobežojumi un šie ierobežojumi ārkārtīgi ekstrēmi. Par otrā pīlāra īstenošanu, par dažajiem aspektiem. Mēs mūsu programmā 13. februāra 2014. gadā jau pieņēmām, 15. gadā pieņēmām, paldies eh, komisijai par to, ka bija veiksmīga intensīva sadarbība, apmēram 3,5 miljārdi eiro kopumā mums būs šajā laika posmā apmēram 43% Eiropas Savienības līdzekļi, 31% no valsts līdzekļiem un 26% no Bavārijas līdzekļiem. Daudzi pasākumi, dāmas un kungi, tiek eh, finansēti ar pavalsts līdzekļiem, tāpēc ka Eiropas eh, prasības ir pārāk sarežģītas un riskantas. Piecdesmit septiņas rīcības programmas, tagad ir sešdesmit astoņas lokālas grupas, uh, 86% no teritorijām un 58% iedzīvotājiem ir šajos vadošajos uh, re reģionos vai teritorijās. Tas ir lab, labs pamats, lai strādātu pašvaldību līmenī. Prioritātēs, protams, mums ir īpaša prioritāte 2, 4, 5 un 6, bet tas nenozīmē, ka citām prioritātēm mēs tās neizmantot. Arī tur mēs, protams, daudz finansējam paši ar saviem līdzakļiem. Un noslēgumā, dāmas un kungi, gribētu izdarīt dažus secinājumus arī par otro pīlāru. Mums ir problēmas ar pasākumiem, kas eh, ir tādi ļoti šauri, vai kur mums ir pārāk sarežģītas eh, Eiropas Savienības prasības, tādēļ mēs tos īstenējam nacionāli. Tas bija arī jautājums no komisijas par sarežģītiem un formāliem. To labāk neiekļaut eh, programmā. Tā ir norāda uz to, ka raugoties uz īstenošanu kaut kas ir jādara. Mums ir nepieciešama ir īpaši nošķīrums kontrolas programmā AJAX starp investīviem pasākumiem un teritorijiem pasākumiem, jo šīs lietas nevar salīdzināt. Un šeit ir, mēs aicinām komisiju gādāt šeit, lai tas tiktu viss atvieglots. Noslēgumā es gribētu izvirzīt jautājumu par Eiropas Savienības kontrolas kļūdu līmeni. Šeit otrajā pilārā tiek vienmēr runāts par kļūdu līmeņa Mēs parasti 6 līdz 8% dāmas gunga tas nav tādēļ, ka notiek īstenošana, bet tas ir tādēļ, ka pasākumi otrajā pīlārā ir ļoti sarežģīti. Ja 2% šī būtiskuma robeža nevar tikt sasniegta, tad vajadzētu domāt par tādu mērenu palielināšanu šai būtiskuma līmeņa, līmenim. Tādēļ visu laiku mūs kritizē, un mums ir ļoti grūti atbilst un iztenot to, ko prasa komisija. Mēs, piemēram, domājam, ka SWOT analīze varbūt, ka nevajadzētu obligāti ies, iesniegt, programmējot, varbūt varētu vienkāršot visu. Mēs uzskatām, ka KLP pēc 2020. gadam gribētu ar to arī beigt savu uzstāšanos, ka mums fokusu, protams, vajadzētu pievērst otrajam pīlāram, bet gribētu uzsvērt, ka mums tomēr vien jāsaskata abas liekas ko, kopā, un ne tiešie maksājumi lauksaimniecības uzņēmumiem ir eh, stabilizācija lauku apvidū, ir īpaši raugoties reģioniem, kurā ir ļoti daudz uzņēmumu, jo tas nozīmē lauku apvidus vitalitāti, un to var atbalstīt tieši tāpat kā ar otrā pīlāra pasākumiem. Lies paldies! Jā, lies paldies! Lorānsa Fortēnas kundze tagad saņem vārdu. Viņa ir no Bretaņas reģionālās padomas, un viņa stāstīs par Francijas reģionu jautājumiem, kā jaunās vadošās iestādes. Runa ir par reģionālās pārvaldības izaicinājumiem. Arī tas ir interesants jautājums. Es priecājos, ka jūs runāsiet mums priekšā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos paust savu gandarījumu par iespēju uzstāties šajā uzklausīšanā šodien. Tā kā Bretaņā arī ir pārvaldības eh, vienība, mēs esam ļoti gandarīti, eh, ka mūsu ļoti uz lauksaimniecību eh, fokusētais reģions kurā ir um, ļoti augsts lopkopības īpatsvars, tāpat arī dārzeņkopības īpatsvars ir pārstāvēts. Mums pretamņas reģionam šī ir nopietna iespēja, jo tāda, kāda pirms kāda laika tika uzticēta mums um, KLP eh, finansējuma pārvaldību pirmajā un otrajā pilārā Francijas valsts uzticēja uh, reģioniem otro, kā, otrā KLP pilāra pārvaldīšanu, kas mums ir nopietnas solis uz priekšu decentralizācijas procesā. Tā ir patiesa iespēja, lai varētu konkrētāk rieģēt uh, mūsu teritoriju problēmām un specifikai. Kā viss noritēja? Vispirms eh, vajadzēja saskaņot viedokļus ar eh, lauksaimniecības nozars eh, pārstāvjiem. Tāpat reģioniem vajadzēja uzņemties politisko vadību, uh, un eh, Bretaņas reģionā galvenās nozars ir lauksaimnieciskā ražošana un agro uh, un pārtikas komplekss. Tika mm, saskaņoti viedokļi ar nozars pārstāvjiem, un mēs identificējām piecas prioritārās asis un problēmas, kas ar tām saistāmas. Uh, Pirmkārt, eh, ir runa par paudžu atjaunošanos, otrkārt, eh, mežsaimniecības un lauksaimniecības eh, ražošanas rīku atjaunošana, treškārt, vides jautājumi, tālāk lauku teritoriju attīstība un informācijas aprit un izplatīšana. Paužam nožēlu par to, kā noritēja sarunas ar komisiju, kas mūsu prāts e, noritēja visai ilgi un apgrūtināti. Vajadzētu varbūt meklēt kādas vienkāršošanas iespējas, vienkāršot tas nenozīmē vājināt. Un it īpaši paužam nožālu, ka šī Eh, programma ir pieņemta tikai 2015. gadā attiecībā uz periodu no 14. līdz 20. gadam. Pirmās versijas tiks iesniegtas jau um, ehm, 14. gada aprīlī. Tātad vis, eh, pirmkārt eh, ļoti vēlīna programmas pieņemšana kas notika 13. gadā programmai, kurai bija jāsākās nākošā gada 1. janvārī un ir Tiesa, ka nākotnes KLP noteikumi ir jāpieņem saulaicīgi pirms programmas stājas spēkā. Tāpat arī nobīde, e, kāda pastāv e, valsts struktūrām e, operatīvi rieģēt. Un Bretaņā mēs to zinām ļoti labi. Ir notikušas dažādas diskusijas, gatavojot uh, gatavojot šos pasākumus, mēs saskārāmies ar caurskatāmības trūkumu ekonomiskā pasaulē, kur viss to ir daudz ātrāk. Valsts struktūrām ir jābūt ar iespēju daudz savlaicīgāk rēģēt uz teritoriju problēmām. Uz šo punktu ir jāpievērš um, ļoti liela uzmanība gatavojot nākotnes programmas. Lauka attīstības um, plāna ieviešana Bretaņā noritēja ļoti labi šīs e, programmas 2014. 20. E, gadam tika pieņemta šī gada augustā, un e, atvēlētā summa pārsniedz vairāk nekā 300 miljonus eiro. 2014. gads bija gads, kad varēja izmantot pārejas pasākumus. Šis gads ir patiesi pirmais jaunās programmas sākšanas gads, piesaistot eh, lauksaimniecības eh, nozaru plānus, jaunus eh, lauksaimniecības vidas pasāku, klimatiskos pasākumus un arī citus, lai varētu ņemt vērā uh, lauksaimniecības eh, plāna. Politiskās eh, saistības eh, notika mm, rīcība saskaņošana ar lauksaimniecības nozari un arī tika paredzēts trīs nozīmīgi programmas pasākumi - konkurētspējas plāns, jauniešu piesaistes plāns un klimatiskie un vidas pasākumi ir eh, šiem trim pasākumiem paredzēta papildu 400 miljonu eiro finansējums. Pirmais plāns attiecas uz um, eh, ražošanas iekārtu modernizāciju. To gaidu visa lauksaimniecības nozare un ir jānorāda, ka šeit ir iesniegti vairāk nekā tūkstoši dosieru Tāpat arī tas ir kā skābekļa malks eh, būvniecības nozarei. Lai varētu šo dinamiku paturēt, mēs esam pielikuši lielus pūliņus. Tāpat dans les exploitations agricoles bretonnes. Otrā as attiecas uz jauno lauksaimnieku eh, piesaistīšanu. Eh, Bretaņā līmenis ir samērā augsts, aptuveni 520 eh, vienību gadā, un Francijā esam praktiski pirmajā vietā aptuveni 50% lauksaimnieku un saimnieku vadītājiem jau ir pāri 50 gadiem, un reģions piesaistīja vairāk nekā 20 partnerus, lai varētu atvieglot šo um, jauniešu piesaistīšanu. Tālāk eh, jārunā par visām iekārtām, kas notiek eh, uzņēmumu formā un kas ir saistītas ar finanšu inženieriju. et de la mise en place d'un plan d'entreprise. Le nouveau programme de soutien. Jaunās atbalsta programmas tiek izveidotas ar jaunām atbalsta modalitātēm jauniešiem. Des mesures agri-environnementales et climatiques Tālāk, vides un klimata pasākumi. Tie ir nozīmīgi rīki lauksaimniecības praksē. E, un vairāk nekā pusē e, Bretaņas lauksaimniecības platību uz tām attiecas e, klimata un vides pasākumi ļoti daudzi lauksaimnieki šogad ir piesaistījušies eh, jaunās programmas darbā. Un kopš e, eh, 2015. gada ir arī paredzēts lielāks finansējums. Noslēgumā var teikt, ka jaunā fēdera programmācija ir uzsākta. Fēdera ir vairāk nekā 3000 saņēmēju. Eiropas fonda pārvaldība ir laba iespēja Bretaņai e, kas e, ir e, reģions, kurš ir paredzējis vadlīnijas te savas teritorijas e, attīstībai. Katrā ziņā esam gatavi sniegt jums papildu informāciju. Paldies! Paldies! Tagad dodamies uz Toskānu. Toskānas e, reģiona prezidents Enrico Rossi noteikti mūs labprāt e, pie sevis uzaicinātu. Viņš runās par investīciju labāku integrāciju starp pirmo un otro pīlāru. Lūdzu, jums vārds. Grazie, signor Presidente, signori onorevoli della Commissione Agricoltura, per questa. Paldies. Es vēlētos pateikties lauksaimniecības komitejai par iespēju pastāstīt par kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana mūsu reģionā. Lauksaimnieki Toskānā pievērš lielu uzmanību ekonomikai, bet vienlaicīgi lauksaimniecība nodrošina arī reģiona identitāti. Lauksaimniecība savā teritorijā ir specifiska. Piemēram, Toskānā mums ir vīnkopība, un Toskāna noteikti nebūtu Toskāna, ja uh, eh, 70 tūkstoši lauksainicības uzņēmumu tajā nedarbotos. To vidū ir 5500 um, lauksainiecības produktu ražotāji. Ir arī vairāk nekā 86 kontrolētās eh, geogrāfiskās izcelsmes norādes. Toskānai ir izdevies izveidot ilgtspējīgu lauksaimniecības modeli. Mēs mēģinam nodrošināt, lai tiktu aizsargāta vide un tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Ekonomikā iesaistītie ir apņēmušies to panākt, tiek veidot arī reģionāla stratēģija, un arī Eiropa ar savu lauksainiecības politiku dod savas ievirzes. Par pirmo pīlāru. 2014. gadā Toskāna saņēma maksājums 87 miljonu apmērā, un pārējos gados arī šie maksājumi uh, bija līdzīgā līmenī. Tas nozīmē, ka uh, mēs varam noteikt, kādi uzņēmumi ir saņēmuši šos maksājumus, kādā veidā viņi attīstās un uh, kādas īpatnības šeit ir novērojamas. <clears throat> Vēl Toskānā ir arī dažādi instrumenti, kas nodrošina integrāciju. Mēs, piemēram, esam izveidojuši ainavu plānu, Tātad te ir runa par ainavu saglabāšanu. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai uh, visi uh, lauksaimniecībā iesaistītie to ievērotu. Tātad te ir runa par lauksaimniecības un lauku kopšanas integrāciju. 47% no lauku attīstības plāna tiek uh, izmantoti uh, klimata pārmaiņu apkarošanai. Eiropas Savienībā bija paredzēta tikai 20% šādiem mērķiem. Tāpat arī esam izveidojuši reģionālo zemes banku, lai nodrošinātu, ka atmatā atstātās zemes tiktu izmantotas. Tas nāk par labu arī jauniešiem un privāti apsaimniekotām platībām. Mēs redzam, ka jaunajā kopējās lauksaimniecības politikā ir arī pozitīvi aspekti, un mēs redzam, ka, te, piemēram, tiek nodrošināta nacionāla konverģence. Mēs vēlamies pievērst arī lielāku uzmanību vidas investīcijām, par vienkāršošanu, par zaļināšanu Arī komisārs Hogans par to runāja. Mūsu lauksaimnieki vienmēr saka, ka visu vajadzētu vienkāršot, vienkāršot un vēlreiz vienkāršot. Mēs vēlamies nodrošināt labāku integrāciju starp pirmo pīlāru, KLP un otro pīlāru. Dīlēcīgi vajadzētu nodrošināt arī labāku elastīkumu. Ir jārada sinerģija starp pirmā un otrā pīlāra pasākumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai atsevišķi pasākumi viens otru papildinātu, un lai to visu varētu iekļaut vienotā programma plānā. Tieši tāpēc es arī piekrītu tam, ka vajadzētu nodrošināt izvēli eh, atbalsta saņēmējiem tā, lai viņi varētu veikt šo izvēli pēc vienotiem noteikumiem. Iespējams, vajadzētu runāt arī par nosacījumiem. Vajadzētu paskatīties, kas notiek pasaules tirgos, kādas iespējas eh, pastāv, kādas iespējas šeit nodrošina Eiropa. Ja Eiropa izveido veicināšanas politiku kvalitatīvu produktu ražošanai, taču vienlaicīgi tiek sniegts atbalsts arī ienākumu uzlabošanai no lauksaimniecības, tad šādas iespējas vajadzētu izmantot. Protams, pastāv vajadzība ražot vairāk, šīs vajadzības pieaug, un, protams, mums ir arī tiesības uz pārtiku, taču pastāv arī nepieciešamība nodrošināt labāku ražošanu. Ir arī kvalitātes prasības. Šeit vajadzētu domāt par eh, rentabilitāti. Desmitiem miljonu cilvēku Katru gadu pieaug pirktspēja. Viņi uh, piedara vidusšķirai un sāka ēst labākus pārtikas produktus. Un līdz ar to labā, labiem kvalitatīviem Eiropas produktiem šeit paveras iespējas. Kopējā lauksainiecības, kopējā lauksainiecības politikā noteikti vajadzētu to ņemt vērā. Mūsu nākotnes izaicinājums ir lūk šāds. Vai ir pareizi paturēt abos pīlāros visas šīs metodoloģijas, vai varbūt mums vajadzētu nākotnē domāt par eh, pasākumu uh, vienādošanu un vienkāršošanu. Es uzskatu, ka būtu ļoti saprātīgi paredzēt, lai visi platības maksājumi tiktu iekļauti pirmajā pīlārā. Visi investīciju maksājumi savukārt pieder pie lauku attīstības jomas. Tomēr šeit mums vajadzētu labāk saprast, kā mēs varētu izmantot jaunos instrumentus. Tātad te ir runa par instrumentiem, kas eh, ir paredzēti vienkāršošanai. Un šos eh, jaunos instrumentus varētu izmantot gan vīdes, gan lauksaimniecības labā. Protams, tika runāts arī par dažādiem riskiem Šeit apdrošināšanas instrumenti varētu būt eh, ļoti noderīgi, bet ne tikai. Vajadzētu paredzēt arī aizsardzības instrumentus, proti kā eh, nodrošināt eh, klimata pārmaiņas novēršanu un arī citas problēmas. Vajadzētu arī piedāvāt garantiju instrumentus un aizdevumus. Šeit ir runa par piekļuvi resursiem. Šādas iespējas varētu nodrošināt arī Eiropa. Tātad pirmajā pīlārā ir paredzētas iespējas, kas saistās ar platībām, un otrajā gadījumā mums, tātad otrā pīlāra gadījumā mums vajadzētu nodrošināt palīdzību, kas ir saistīta ar investīcijām. Vajadzētu ņemt vērā īpatnības, kas saistās ar katru teritoriju, un vajadzētu piešķirt daudz lielāku lomu reģioniem. Šādā veidā varētu nodrošināt eh, subsidizētas principu, kas, protams, ir izšķirošais. Galu galā šāda virzības priekšu Eiropai neko daudz nenozīmētu, bet mēs varētu izmantot paredzētos līdzekļus Tātad, tātad kas ir paredzēti vīnam, eļai, augļiem un dārziņiem, un mēs varētu racionalizēt šo līdzekļu izmantošanu, vienlaicīgi vienkāršojot sistēmu. Es ceru, ka Eiropas parlaments un reģioni kā ir paredzēts Lisabonas līgumā, varēja spēlēt savu lomu, lai atjaunot Eiropas projektu. Un lauksaimniecība šeit varētu būt viens no dzinējs spēkiem. Arī reģionu komitejā ir vajadzīgas līdzīgas debates. Vajadzētu ļaut, lai reģioni piedalās arvien vairāk Eiropas politikas veidošanā. Paldies! Šī bija pēdējā prezentācija otrajā panelī. Tagad ir paredzētas debates. Pirmais runātājs Desa kungs. Es ceru, ka tas būs jautājums Šmita kungam. Jā, fin dank. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jūs pieminat, ka esmu no Bavārijas. Gribētu teikt tikai, ka trīs kolēģi ir no Bavārijas. Millers kundze, Nākas kundze arī ir no Bavārijas. Tātad mēs esam ļoti labi pārstāvēti. Gribētu pieskarties pēdējai piezīmē. Tika teikts, ka šis pasākums ir ļoti svarīgs un domāju, ka šis pasākums ir mums kā deputātiem ļoti svarīgs, jo Eiropa ir ļoti liela. Un mums ir svarīgi, kas pozitīvs notiek reģionos un kas nav tik veiksmīgs. Mēs savstarpēji varam viens no otra mācīties, mēs visi vēlamies sasniegt mērķi, mēs vēlamies, lai tas viss kļūtu nesarežģījās, nebirokrātiskāks šos vārdus, gan es vai jau grūti izrunāt. Un tādēļ otrajā kārtā mums vajadzētu jūsu informāciju. Bavārija tika pieminēta, Konrāds Šmits, jūs pieminējāt, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka 13% obautumu aug tiek audzēti. Gribētu teikt, ka bez parlamenta līdzdalības šo augu audzēšana nemaz nebūtu iespējama. Komisijas priekšlikumā nebija obotam vielu augi iekļauti. Un arī šie starp augi arī nē, un ka daudzi uzņēmumi būtu izņemti ārā no prioritāriem teritorijām, un es domāju, ka ļoti pozitīvi, ka mazie uzņēmumi ir izņēmumi no zaļumošanas, un ka tas ir ārkārtīgi sniedz lielu ieguldījumu vienkāršošanā, citāds viss būtu vēl sarežģītāk. Ko es vēlētos atbalstīt, un jūs, Šmitkungs, to pareizi pieminējat, un arī citi deputāti to jau pieminēja. Mums uh, revizijas palātu un komisija ir jāaicina, lai savādāk pārbauda, sakot no šī gada. Tātad tikai mājā vai jūnijā ir normas, kā pirmajā gadā vajadzēja iztenot. Tā citos kontrolas gados nevajadzētu rīkoties, un tādēļ mēs kā parlamentārieši esam vienoti, ka to ļoti atbalstīsim, un mēs jau revizijas palātā to arī esam teikuši, ka ne jau ir tā, ka nevajadzētu vērsties pret uh, kļūdām, kas ir veiktas ar nodomu, bet tur, kur tās ir bez nodomu, tur vajadzētu uh, paraudzīties, vai to visu atkal varētu vienkārši izlabot. Mums vajadzētu mēģināt, kā lai šajā galvenajā vērtējumā varētu noteikt virzienus 2020. gadām tādā veidā, ka lauksaimniecības politika būtu vienkāršāka, kas nenozīmē, ka tā nebūtu vidē draudzīga. Mūsu interesēs ir, lai mums būtu vidē draudzīga lauksaimniecība. Pēdējais punkts, ko gribēju Šmitkungs pieminēt, jūs arī to jau teicāt. Uh, Mums mājā ir 42 hektāri, mans dēls tos apsaimnieko. Es viņam pagājušajā gadu atdevu šo uzņēmumu. Mums ir 14 zemes gabali. Mēs vēlējāmies šīs apmales būt ekoloģiski ļoti labi, bet mēs to nedarījām, jo Vācijas normās bija rakstīts, nezinu, vai Vācija vai Eiropas Savienība tā ir vainīga, ka nedrīkst braukt pāri šai teritorijai, nedrīkst mēslojumu, nekādas augu aizsardzības līdzekļus nevar izmantot. Praksē to tā nevar izmantojam. Mēs eh, faktiski esam attiekušies no šīs eh, teritorijas, un neviens, kā nezvēno šo programmu izmantojis, tā ir paši sarežģīta. Kaut arī vidē tas būtu bijis ļoti draudzīgi, tur vajadzētu ievērkt grozījumus, tam ir jābūt labi iztenamam praksē, un lauksnesīs politika Eiropas Savienība tādā veidā kļūs vēl vidē draudzīgāka. Paldies! Polijas pārstāvis stāstīja, ka ir uzņēmumi četriem hektāriem, un tāda ir pusi no uzņēmumiem, tā ir problēma. Tādēļ ir nepieciešamība attīrīt teritorijas. Rabģiekungs. Tikai gudri. Eh, ačiū pirmininkė už galimybę. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es ar lielu interesi uzklausīju par um, stāstus par pieredzi dažādās valstīs un jaunākā LP ieviešanu. Un, protams, Mūsu pieredze ir vairāk jāsaistā ar teorijā sagatavošanos, jo tikai šobrīd eh, lauksaimnieki sāk iesniegt eh, pieteikumus sakarā ar jauno sistēmu. Un būtu ļoti labi, ja mēs būtu Eh, ja mēs būtu varējuši izdarīt eh, secinājumus eh, no perioda 2000, starp 2007 un 2013 gadu, es gan nebiju piesaistīts pie šīs programmas sagatavošanas, bet tomēr man ir daži jautājumi attiecībā uz ieviešanu. Es ar lielu interesi uzklausīju Francijas pārstāvis, jo Francijas Eh, lēmēja iestādes ir pieņēmušas nopietnu lēmumu decentralizēt sistēmu, un varbūt mēs varētu runāt par eh, šādu līdzīgu decentralizēšanu. Iespējams, ka mums tas viss neizdosies līdz 2020. gadam. Tomēr, tad, kad mēs runājam par periodu no 21. līdz 27. gadam, tad jau mēs varētu runāt par decentralizētu sistēmu, kas nozīmē efektīvāku finansējuma lietošanu, lietojumu, kā to norādīja, norādīja polijas pārstāvis. Nākošais manis jautājums attiektos uz sadarbību starp uh, uzņēmējiem līderprogrammā vai šeit ir proporcijas adekvātas vai pašvaldības uzklaus uzņēmumu sacīto. Tālāk par periodu no 2000 7, eh, starp 7 un 13 gadu. mēs dzirdējām, ka ar pusę periodą, o pusę periodo likti. Vai šī programma stāsies spēkā tāpat kā iepriekšējā reizē tikai no pus uh, eh, laika un uh, šajā periodā finansējums eh, tiks saņemts tikai 17. 18. gadā. Man nav skaidrs, vai jums ir līdzīga problēma. Eh, tālāk, eh, neesmu pārliecināts, vai es visu izpratu pareizi, taču šķiet, ka 70% lauksaimnieku izvēlas eh, bioloģisko saimniekošanu. Eh, ka, kas tam ir par pamatu? Paldies! Dorfan kungs. Paldies! Es gribēju drīzāk izteikt piezīmu nevis uzdot jautājumu par Rosīkungu sacīto. Jūsu pieeja ir ļoti interesanta attiecībā uz e, tiešo uh, maksājumu sadalījumu pirmajā pilārā un e, maksājumiem otrajā. Mēs redzam šodien, ka ir dubultošanas un desakungs KLP reformas laikā vairāk kārt mums atgādināja, uh, šo dubultošanās problēmu. Mums ir zaļināšanas programma pirmajā programmā eh, un zaļināšanas programma otrajā mērķi nav Eh, vienādi, bet tomēr līdzīgi. Vajadzētu lietas sakārtot. Tālāk tas, ko jūs teicāt par iekšējo konverģenci. Es šeit neesmu tik optimistisks, jo iekšējā konverģence Itālijā nepastāv. Es esmu no vienas no provincēm, kura ir sarežģītākā situācijā nekā Toskāna šajā sakarā, un man šķiet, ka ja mēs ejām pa šo ceļu, tad uh, ir jāparedz patiesa iekšējā konverģence. Es eh, runāju par Itālijas piemēru, jo šeit ir runa par Eiropas Savienību, bet, manuprāt, ir jābūt patiesai konverģencei Eiropas Savienībā un nevar pieļaut to, kā maksājumi būtu ar tādām atšķirībām. Tālāk runājot par eh, ko, eh, kopējo tirgus organizācijas iekļaušanu pirmajā pilārā un augļiem dārzeņu vīnu iekļaušanu otrajā. Man šķiet, ka augļu dārzeņu vīns ir izveidojis patiesu konkurenci mūsu reģionā, piemēram, ir taiskaitā ļoti augstas kvalitātes vīni. Un tie, kas cietīs vairāk, nu, visvairāk no šīs situācijas, būs ražotāju organizācijas un kooperatīvi, kuri uh, būs varējuši attīstīties, eh, būs varējuši attīstīties līdz pašreizējam līmenim, jo viņi ir bija varējuši izmantot eh, kopējā tirgus organizāciju eh, fondus pēdējo mēnešu laikā. Paldies! Mēs tagad dosim vārdu atkal paneļu dalībniekiem. Šmita kungs. Jā, liels paldies. Par deskunga komentāru, par jautājumu par atsevišķu pasākumu ieviešanu zaļumošanā. Patiešām ir jāharmonizē un jāvienkāršo. Un mēs domājam, ka mm, atsevišķos pasākumos jau pamatiesību aktus vajadzētu varbūt uh, pielāgot, lai to padarītu iespējami. Nevar būt, ka ja kāds 20 eh, metru malu ierīko, viņš jau, ja viņam būs šāda māla, tad šis nebūs kā prioritāra ekoloģiska teritorija. Tas nav pamatoti. Tādēļ ir jābūt tādiem noteikumiem, ka tas, kurš dara vairāk, tad līdz 20 metriem tiek atzīti šī mala. Tas pats attiecas uz izmantošanas iespēju harmonizāciju, lai nosauc tikai pāris piemērus. Otrais jautājums ir jautājums par to, kādēļ Bavārija liek uzsvaru uz biosaimniecībām. Protams, ka tie šeit ir runa par līdzekļiem un nevis par uzņēmumu skaitu. Mums ir bio lauksaimnieki 6,5% no Bavārijas Uzņēmējām ministrs izvirsīs kā mēķi līdz 2020. gadam šo skaitu dubultot. Tā visa pamatā ir tas, ka mums ir liels pieprasījums pēc reģionāliem bioproduktiem Bavārijā. Tas attiecas gan uz visu Dienvidvāciju. Un šo pieprasījumu mēs nevaram apmierināt ar saviem produktiem. Tas nozīmē, ka šo pieprasījumu pēc reģionāliem produktiem uh, varētu palielināt, lai vairāk produkti tiešām būtu no Bavārijas, ko Bavārijas ražotāji dod patērētājiem. No otras puses mums ir ļoti liels eksporta iespējas sīram, piena produktiem, gaļai. Un šeit varētu būt vēl uzņēmumiem iespējas izvērsties. Jautājums par decentralizāciju. Mēs uzskatām, ka Jā, līdz tāpat kā visi citi pasākumi, tur ir problēma, ka vietējām grupām ir jāsaskaņo darbība. Mums ir tāda pieredze, ka šīs lokālās darbības grupas var labi darboties šajās vadības grupās. Tur arī pašvaldību politiķi piedarās, jo viņiem ir vara un uh, iespēja iestenot uh, Tā kā šeit sadarbības starp pašvaldībām un uzņēmumiem darbojas. Bet šeit ir jāskatās, lai izdevumi līdzekļu noplūde notiek tikai otrajā finanšu posmā. Un tad šī nauda tiešām ir jāstērē. Paldies. Paldies. Dāmas un kungi, gribētu vispirms sirsnīgi pateikties par uh, ielūgumu. Ļoti priecājos saka polijas pārstāvis, mēs varam runāt par problēmām, kas rodas īstenojot lauku apvidus programmas. Ļoti patīkam jūs uzklausījāt mūsu pieredzi no reģioniem. Runa ir par lauksamniecības uzņēmumu attīstību. Un patiešām ir tā, ka sabiedrības infrastruktūra pie mums varbūt ir slitākā situācijā. Polija ir īstenojis programmu, kurā lielākā daļa no līdzekļiem no otrā pīlāra tika investēti lauku teritorijās un struktūru pārmaiņās, un lauku apvidus ļoti mainījies. Par otrā pīlāra jautājumu. Jūs jau no nu mūsu uzstāšanās dzirdējāt, ka programmu īstenošana reģionos ir vislabākais veids tādā veidā var panākt vislielāko efektivitāti. Tur ir atbilstošās kompetences, un uz vietas vislabāk ir zināms, kas ir nepieciešams plānojot KLP. Mums ir vairāk jāiesaist pašvaldības, un ņemiet lūdzu vērā, ka vecās dalību valstis var izmantot daudzus līdzekļus ekonomiskās darbības attīstībai. Bet ir ļoti sarežģīti labi izmantot līdzekļus, ja pats nevar pieņemt lēmumu par līdzekļu izmantošanu. Esam par to, lai būtu lielāka decentralizācija un kā pašvaldības vairāk tiktu uzklausītas, jo ir svarīgi, lai līdzekļi tiktu pareizi tērēti un lai būtu atbilstīgās kompetences. Pa kontroli ir ļoti daudz kontroli līmeņu. Bet, diemžēl, ir arī tā, ka laika periodos mainās pieeja un kā atšķirīga ir pieeja, lai novērstu trūkumus. Bija arī pasākums par koherenci Briselē, un tur tik pieminētas daudz problēmas. Par kontrolēm. Tā vai ļoti sarežģīta procedūra. Kontrola dažādos līmeņos ārkārtīgi sarežģīja līdzekļu pareizu izmantošanu. Priekšētāties es vēl vēlējos teikt, ka polijas reģiona pārstāvis par līdzekļiem no otrā pīlāra izmanto kopā ar uh, reģionāla fonda līdzekļiem. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau to norādīja vairākie runātājs gribētu atgādināt, cik svarīgi ir decentralizācija reģionālā līmenī. Kā jau es to sacīju, arī savas uzstāšanās laikā tā ir iespēja reģionam pat patiesi piemērot vadlīnijas vistuvāk tam, ko sagaida iedzīvotāji un saskaņot tās ar teritorijas specifiku. Esmu no Bretaņas, eh, Francijas reģiona, kas ir ļoti daudzveidīgs ar lauksaimniecību, tāpat kā lauksaimniecība Eiropā, un ir jāmeklē risinājums, lai mēs varētu būt vistuvāk reģioniem attiecībā uz efektivitāti. Tāpat ir jāatgādina tas, cik šī uzklausīšana ir svarīga. Jo šeit mēs pakāpeniski varējām uzklausīt citas pieredzes reģionam. Mūsu reģionam šī pieredze ir pilnīgi jauna, un tas arī palīdzētu mums gatavot jau nākamās programmas. Un arī palīdzētu nākošajā reizē kalendarba grafikus plānot un sagatavot labāk nevis tā kā šoreiz. Un visbeidzot, Nākošajai reizē šai programmācijai jādod iespēju vienkāršot, tad, kad mēs runājam vienkāršot, ir izvairīties no tūkstoša diviem vai trim eh, tūkstošiem lapušu, Un e, tas nenozīmē noraidījumu KLP, ne arī otrajam pīlāram. Otrais pīlārs ir ļoti. E, ir e, svarīgs elements jānorāda, ka kopumā tā ir viena trešdaļa investīcija, kas tiek finansētas no valsts politikām, vai, tā, vai to darīt Eiropa, vai valsts, vai reģionus. Mēs redzam to efektu, ko var nodrošināt pareizi iestrādāt politika, ja tā netiek e, izkliedēta. No nu, manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību un. Paldies, ka uzklausījāt um, manis sacīto, un arī es uzklausīju jūsu sacīto. Paldies! Nākošais runā. Pochi minūti per una breve replika, innanzitutto ringraziando. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties Dorfmana kungam par viņu teikto. Mani patiešām iepriecē tas, ka viņam bija iespēja padomāt par labāko definīciju pirmajam un otrajam pīlāram. Otrā pīlāra gadījumā maksājumi attiecas uz platību, un uh, pirmajā pīlārā tātad uh, te runa par investīcijām. Kā jau es minēju, mums ir vajadzīgi vienkāršojami attiecībā uz saņēmējiem. Ja mums izdosies sadarboties, mēs varēsim visu noskaidrot. Noteikti sagatavosim arī labākas definīcijas pirmajam un otrajam pīlāram. Protams, mēs te diskutējam, bet tas ir ļoti nozīmīgs darbs. Un tad mēs varētu arī veicināt otro pīlāru attiecībā uz reģionālo politiku un mēs varētu arī stiprināt reģionālo institūciju lomu. Tas ir jādara, protams, reģionālā līmenī. Attiecībā uz konverģenci domāju, ka esam paspēruši soli uz priekšu. Bija visnotaļ nopietnas debats manā valstī par šo tematu. Domāju, ka mēs visi varētu piekrist principam, ka Lauksaimniecība augstienēs un kalnos ir eh, daudz eh, darbietilpīgāka, tā drīzāk ekstensīva, nevis intensīva, un tā, tad mums vajadzētu ņemt vērā arī konkrētus parametrus. Tas attiecas uz mūsu reģionu, bet, protams, arī uz citiem. Domāju, ka tas ir svarīgi visā Eiropā. Pēdējais kopējās tirgus organizācijas pasākumi un ar, ar tiem saistītās problēmas. Es domāju, ka vajadzētu šeit padomāt arī par reģionālo attīstību. Vajadzētu izvēlēties pasākumus, kas ļautu tos izmantot dažādās nozarēs un kam varētu būt pozitīva ietekme gan vīnkopībā, gan uh, augkopībā un dārziņaudzēšanā. Cerams, ka mēs varētu arī šeit nodrošināt lielāku elastīgumu, kas nāktu par labu visiem lauksaimniekiem. Noslēgumā es arī vēlētos uzsvērt, cik būtiski ir organizēt šādus pasākumus. Cerams, ka nākotnē tādu būs vairāk. Jo vairāk mēs par to diskutēsim, jo labākus risinājumus mēs atradīsim. Paldies! Mēs piekrītam šim viedoklim. Mēs varētu organizēt varbūt šādus pasākumus Toskānā. Dantāna kungs. Došu jums vārdu tagad eh, noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos tiem pateicības vārdiem, kas eh, tiek sacīti visiem runātājiem, kuri mums deva iespēju virzīt uz priekšu mūsu pārdomas. Es domāju, ka mēs varam izdarīt divu veidu Eh, secinājums. Pirmais līmenis ir tas, kas eh, ļoti skaidri izriet no eh, runātāja teiktā. Ik viens norādīja savas teritorijas specifiku un to, kā atšķirībā no pirmā pilāra, otrais pilārs varēja dot iespēju labāk piemēroties šai specifikai un daudzveidībai. Tāpat arī atkārtot izskanēja vēstījums par vienkāršošanu pie tā es atgriezīšos galvārdā. Bet tomēr tad, kad mēs lielāku uzmanību pievēršam ikvienam vārdam, ko izmantoja runātāji, es gribētu darīt zinām dažas, ba zināmas dažas bāžas. Pirmkārt, no nosauktajiem piemēriem tie, kas pārstāv visam. Um, labākās snieguma reģionus lauksaimniecības ziņā, jūs eh, norādījāt to, kas uh, ir paredzēts, lai palielinātu jūsu uh, lauksaimniecības sniegumu. Tātad tie, kam ir vislabākais sniegums, no pirmā pilāra pārvietojās uz otro savukārt tie, kuri ir apgrūtinākā tā kā, kā situācijā nosauca uh, Eh, diversificēšanas, apvienošanās eh, piemērs nerunāja par savu ekonomisko rīku modernizēšanu. Tātad šeit pastāv, manuprāt, risks, eh, pret ko ir jāizturas uzmanīgi, jo otrā pilāra politikai arī, un priekšādātājs vairāk reizes nosauca vārdu kohēzija, tai ir jābūt kohēzijai, lai mēs nepieļautu plaisas pieaug, palielināšanos starp reģioniem. E, ja ir vēl kāds būtisks jautājums otrajā pilārā, tā ir lauksaimniecība un lauku vide, un mēs redzam, kāda dilema pastāv tad, kad ir jāizvēlas par šo politiku īstenošanu. Un visbeidzot ir jautājumi, kas attiecas eh, un atkārtot izskan par pirmo un otro pilāru un eh, KTO, eh, ka mums ir grūti piemēroties attīstībai ekonomiskajā pasaulē, kas norit ļoti strauji. Noslēgumā par vienkāršošanu. Daži vārdi un secinājums. Es domāju, ka gatavojot nākošo KLP, mēs nevaram tikai runāt par vienkāršošanu vien un e, starp institūcijām plaši daudzināt šo vārdu. Tāpat lai izmantotu piecu gadu periodā 360 miljonus, ir vajadzīgas tūkstošiem lapuses. Es domāju, ka mums vajadzētu mazliet attīstīt mūsu darba metodu, izveidot darba grupu, eh, referentu un ēnu referentus, lai varētu sazināties ar komisijas dienestiem pēc būtības, lai var mēģināt izprast, no kurienes rodas šī pārliecīgā sarežģītība, Eh, cik daudz papildu sarežģītības pievienojam mēs deputāti, vai mūsu tekstos trūkst skaidrības, vai mēs pārāk tālu ejam precizējumos, savukārt komisijai ir eh, jārtērē tonām papīra, lai pēc tam precizētu lietas, vai mēs neesam pietiekami skaidri norādījuši savas attiecīgās eh, atbildības šajā eh, sarežģītībās visā pasākumā. Es domāju, ka tas eh, mums visiem ir pie tā jādomā, un, manuprāt, lauksaimniecības komiteja var piedāvāt komisāram debatas par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu procedūru tomēr mēģināt eh, sadalīt, lai varētu to saprast labāk. Paldies! lielisks priekšlikums. Lūdzu, nepārprotiet mani, kā es mēģinu bumbiņu eh, pārspēlēt jūs lauciņu, eh, eh, lauciņā, bet es aicinu jūs turpināt šo darbu un šo pieeju, jo jūs ļoti pareizi norādījāt. Tā ir mūsu visu loma, ir tīpaši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 politiku. Mums noteikts lietas vajadzētu Eiropas Savienības līmenī noregulēt, tad dalībvalstu līmenī, reģionāla līmenī. Ja mums tas izdosies, tad eh, mēs sasniegsim vislabākos rezultātus. Noteikti, ka mēs to visu varam atrisināt labāk Eiropas līmenī, bet dažus eh, valsts līmenī, dažus reģionāla līmenī. Ja mēs tādā veidā strādāsim, tad panāksim labus rezultātus. Mēs runājam jau par 2007. līdz 2013. gadu. Šis novēlošanās ir iznākusi tādēļ, ka nemitīgi padoma un komisija vienojas par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Jūs zināt, cik tas viss bija sarežģīti, bet, protams, ka jums ir tiesība, ka gaidas ir ļoti augstas. Mēs ļoti brīnišķīgi paudām, kā lauksaimnieks ir uh, lauksamniecības un lauku apvidu politikas centrā. Reģionos, kuros uzņēmumi ir mazi, nosacījumi ir sarežģīti, tādēļ reģionam ir jābūt ar īpašu nozīmi, lai rastu risinājumus, lai veidotu ražotāju savienības, lai apvienotu iniciatīvas, jo tur, kur ir iespēja strādāt koncentrētāk, varbūt, ka reģionāriem ir mazāk jāpaliec. Tur, kur ļoti daudz mazie uzņēmumi, kur ir sarežģīti sākotnēji apstākļi, tad, eh, protams, ka tur reģioni neiztiks bez palīdzības. To esmu sapratis. Sizniegs, paldies jums par līdzdalību, par interesantajiem izklāstiem. Vēlos teikt jūsu pārstāvjiem Briselē paldies. Jūs, viņi parūpēs par to, ka varēja notikt šī uzklausīšana un ka viss varēja tik labi tik norganizēt. Sirsnieks paldies par to. Vēl pāris organizatorisku lietu. Ieteikumi no koordinātora puses. Tur bija vesā virkne punktu. Mēs to visu esam noregulējuši. Rīt Minī plenārsēdē būs diskusija par situāciju lauksaimniecības sektorā. Šodien par to konsultējās lauksaimniecības ministru Luksemburgā. Mēs tur varējām piedalīties, un es domāju, ka tas bija ļoti svarīgi. 5. oktobrī Strasbūrā pirmdien tiekamies, un 12. un 13. oktobrī pirmdien un ceturtdien sanāksmēs. Labi, tik tā no manas puses viss. Sanāksme beigusies. Sirsnieks paldies visiem, kas atnāca uz uzklausīšanu. Paldies par reģionu pārstāvjiem. Un kā jau teicu, mēs pie šī jautājuma vēlreiz pieskarsimies, jo mēs zinām, cik tā ir svarīga. Sirsnīgs paldies visiem, un sanāksme ir beigta. Uz redzēšanos! Ja, aber Grazie, Presidente. Merci beaucoup.